Eh, es vēlētos sākt sēdi, aicinu jūs eh, uz kārtību. Eh, jūs esat saņemuši darba kārtības projektu, vai visi uh, ir ar to mierā, vai varam to apstiprināt? Paldies! Tad apstiprinām 24. 26. janvāra sēdes protokolu, vai varam šo protokolu arī apstiprināt? Varam, paldies! Pirms pievēršos nākamam darba kārtības jautājumam daži paziņojumi saistībā ar trešo punktu. Vēlas mūsu komitejas sēdē šodien sveikt Zvidrijas parlamenta transporta komitejas delegāciju, kas apmeklē Brīseli. Man bija ļoti jaukas pusdienas ar viņiem. Mēs jūs ļoti laipni šeit sveicam, ar prieku jūs te sveicam un Eh, mūsu eh, darbu ar jums eh, un saraksti arī turpināsim ar prieku. Lūk, kur aizmugurīgi sēž. Paldies, ka esat ieradušies. Paldies. Priekšsēd arī zviedru valodā pasakās. Tad nākamais ir. Uh, par padomes pozīciju attiecībā uz uh, eh, 17. februārī. Tad parlaments priekšsēdis paziņoja, ka 61.1 noteikumu padoms uh, pirmā lasījuma pozīcija attiecībā uz direktīvas pieņemšanu par uh, smagās kraus transporta līdzekļu uh, aplikšana ar nodevu e, ir pieņemta kopā ar komisijas pozīciju. Tas nozīmē, kolēģi, ka formālais periods, kas ir pieejams parlamentam, pieņemt savu otrā lasījuma pozīciju, uzsākas 18. februārī. Man tas jums ir formāli jāpasludina. Nākamais darba kārtības punkts ir volti. Mums ir pieci volti. Ā, balsojumi. Ja jums balsošanas kārtas uh, nav paņemtas, tad lūdzu pasakiet mums, dariet mums to zināt. Jums nav kārtīti, jā? Ja? Labi, es jūs balsi ieskaitīšu PS un D balsīm. Nu, dariet man zinām, kā jūs vēlaties balsot, kad uh, balsosim pa katru atsevišķu jautājumu. Vienkārši parādiet man kaut kā. Labi. Pirmais balsojums būs Zasādas kunga ziņojums. Priekšlikuma projekts. Uh, padomes lēmām attiecībā uz protokolu, ar ko izdara grozījums Eiropas kopienas un ASV gājas satiksmes nolīgumā. Pirmais punkts, trešais grozījums Lichtenbergers kundze par pret atturās noraidīts. Referentrozījums pirmais identisks ar Maisners otro. Grozījumu kopā balsim pāriem par, pret, atturās pieņemts. B un galbalsojums. Uh, Personāls balsojums. Sākam balsot. Balsojums pēc saraksta. As everybody voted. Vai esam visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 balsis, 23 balsis pār, 3 pret, neviens neaturās pieņemts. Apsveicam Zasādas kungu. Nākamais. Padomas lēmums. Gaisa transporta nolīgums starp EK un Kanādu tikau kundze nav grozījumi tikai Balsojums par tekstu kopumā sākam balsot. Vai visi esam nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 25, 27 pār, neviens nav pret, pieņemts, apsveicam, Čikau kundze. Nākamais, Rīke Rikē kunga eh, ziņojums nolīgums starp EK un Vietnamu, Vietnamas Socialistisko Republiku. Lūk, saņem savu kārtību, ko gan mēs darītu bez savu personālu. Tātad sākam balsot par tekstu kopumā. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Atkal 26, ne 27 ir ievas balsi, neviena neviens balss pret, tātad pieņemts. Nākamais balsojums. Užies ziņojums. par 2009. gada finanšu budžeta izpildus apstiprināšanu Eiropas jūras drošības aģentūrai. Vienu grozījumu iesniedz pats referents par pret atturās pieņemts. Pēdējais gala balsojums. Sākam balsot. Vai visi esam nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār 1 pret pieņemts. Apsveicam Užies kungu. Eva, tavies bija par? Jā, tavu balss, jā. Labi, Otrs balsojums Užies kungs par Eiropas aviācijas drošības aģentūru. Akal vienu grozījumu iesniedzis pats referents. Par pret atturās pieņemts. Gala balsojums sam balsot. Vai visi esam nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 pār 4 pret 23 pār Lichtenberger skundze arī pār tātad pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais. Užies kungas ziņojumu garajā sarakstā. Budžeta izpildus apstiprināšana Eiropas celsceļa aģentūrai 2009. gadam. Te ir vairāk grozījumu. Pirmais ir Vandālena kunga par, pret, atturās, pieņemts. Otrais grozījums referenta par, pret, atturās, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais grozījums pār, pret, atturās pieņemts. Piektais grozījums pār, pret, atturās pārbaudīsim. Piektais grozījums lūdzu, sākam balsot. Lichtenbergers kundze bija pret. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 12 pār 3, 14 pret, noraidīts. Sestais, Vandēlenkungs pār, pret, atturās, laikam pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par sesto grozījumu. Vai visi esam nobalsojuši? Beidzam balsot. 16 pār Lichtenbergers kundz 10 pret pieņemts. Septītais Vandālena kunga ziņojums par, e, grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Un gala balsojums. Sākam balsot. Vai visi esam nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār, 1 pret, 3 atturas pieņemts. Nākamais. Uģiasa kunga ziņojums par Cezāru kopu uzņēmumu 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Atkal viens grozījums no paša referenta par pret atturās pieņemts. Gala balsojums sākam balsot. Vai visi esam nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 pār 1 pret neviens neaturās pieņemts. Apsveicam Užijas kungu par visiem ziņojumiem pār šo aģentūru budžeta izpildes apstiprināšanu. Nākamais ir par budžeta izpildes apstiprināšanu. Es vispārējais budžets 29. gada 3. iedaļa. Groša kunga ziņojums. Pirmais grozījums pār, pret, atturās, pārbaudīsim laikam noraidīts. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Vai visi esam nobalsojuši? Beidzam balsot. 10 pār 16 pret, viens atturās noraidīts. Nākamais ir ceturtais punkts. Mums ir atsevišķi balsojums pēc āda grupas e, pieprasījuma un mutis grozījums otrajā rindā, kas uh, vārdu notes aizstāja vārdu regrets. Uh, e, viss sapratuši par, pret, atturās pieņemts. Trešais par, pret, atturās noraidīts. Otrais par, pret, atturās pieņemts. 4 pār, pret, atturās norai, pieņemts. 5 pār, pret, atturās pieņemts. 6 un 7 ir atsaukti. Tātad eh, pēdējais galbalsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ivo, tu esi pār, Eva, tu esi pār, tad 25 pār, 1 pret 1 saturās pieņemts. Apsveicam Groša kungu. Nākamais. Darba kārtības punkts. Fidanzas kunga ziņojums. Eiropa turistu ap meklētākā vieta pasaulē. Fidanses kungs, dod jums vārdu. Grazie, prezidente. Bene. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pēc šīs viedokļa apmaiņas, pēc mūsu komitejas sanāksmes decembra mēnesī Mums tagad ir iespēja turpināt šīs diskusijas par attiecīgo dokumentu. Jūs zināt, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs ziņojums. Runa ir par jaunu definīciju turisma stratēģijas jomā Eiropā. Un balstoties uz šo dokumentu, mēs pamatojamies uz Li Lisabonas līgumu un paredzam jaunas iespējas Eiropas Savienībai, ņemot vērā šīs kompetences, kas ir ieviestas komisija ir spērusi pirmos soļus Dajanī kunga vadībā. Es nezinu, vai jūs esat sekojuši šīm ziņām. Tāpat arī 2010. gada aprīlī bija Madrides ziņojums. Tika iesniegts arī komisijas ziņojums, kurā iekļauta 21 dažāds pasākums, kas ir mērķēti uz to, lai attīstītu šo jomu Eiropas Savienībā. Pēc tam Beļģijas prezidentūras laikā konkurētspējas padome ir pieņēmusi secinājums, kas ir ļoti svarīgi. Turisms pirmo reizi tika noteikts kā viena no prioritātēm Eiropas Savienības ekonomiskajā ziņā, un pagājušā gada oktobrī šis dokuments tika pieņemts. Komisija pēc tam izstrādāja pirmo versiju arī pasākumu izstrādēji. Proti runa ir par 21 pasākumu, kas ir paredzēti šajā darba plānā. Mēs jau komitejā decembra sākumā noturējām diskusijas par šo jautājumu, tāpat arī sastrādājāmies ar ēnu referentiem. Mūsu vidū valdīja ļoti labs klimats, un mēs pārnājām svarīgākos jautājumus šajā darbā Mēs vērsām uzmanību arī uz atzinumiem, kurus esam saņēmuši no pieciem, piecām dažādām citām komitejām - ITA, KULT, AGRI, IMKO un REDKI. Tā tad ir arī citas komitejas, kas par šo jautājumu ir izteikušās vai vismaz vēlās to darīt. Attiecībā uz teksta versiju, kur esmu jums līdz priekšā, esmu centies identificēt divas prioritātes, lai varētu skaidri mērķēt kādus pasākumus uz šiem 21 aktivitāti, kas ir paredzēts. Tāpat esmu izcēlis citus aspektus, kas varbūt nav iekļaut komisijas dokumentā, un daļēji tiem nav tik cieša saistība ar Bajānī kunga ieteiktajām kompetencēm. Vēlāk mēs centīsimies to specificēt. Eiropa ir ļoti iecienīts turisma gala mērķis daudziem pasaulē, un mēs, protams, vēlamies šo privilēģiju saglabāt, un balstoties uz šo faktu, esam mēģinājuši strādāt pie šī jautājuma. Svarīgi ir padarīt Eiropas Savienību atraktīvāku, pievilcīgāku, atvērt jaunus tirgus, kas arī piedāvā lielu potenciālu piesaistīt miljonus jaunu turistu. Mums ir nepieciešams uzrunāt šīs jaunās valstis, lai turisti varētu ierasties Eiropas Savienībā un viņiem šis būtu pievilcīgs galamērķis. Tāpat svarīgi ir jautājums par investīcijām turismi jomā, lai tas attīstītos redzamāks, pievilcīgāks un lai Eiropas, Eiropa kā turisma gala mērķis būtu pievilcīgs un visam būtu jāsaistās kopā. Un kopumā ir ļoti liela konkurētspēja dažādu valstu starpā, dažādu reģionu starpā. Arī viena reģiona ietveros pastāv liela konkurence starp dažādiem apvidiem. Mums svarīgi ir to ņemt vērā un ņemt vērā jaunos potenciālos turistus, kas varētu ierasties Eiropā, kuriem būtu šī iespēja nodrošināta. uzzināt par dažādiem reģioniem, valstīm un tam līdzīgi. Mums ir jāņem vērā šie aspekti, Tāpat arī ir vairāk makroekonomiskie jautājumi, ilgtspējīga attīstība un citi jautājumi. Tāpat arī sezonas ietekme uz turismu, kas var būt negatīva. Mums ir nepieciešams pagarināt šo sezoni un vairākas turismu, turisma vietas. Dažkārt strādā tikai dažus mēnešus gadā, kas, protams, ietekmē negatīvi ekonomisko situāciju tāpēc būtu nepieciešams šo sezonu pagarināt. Un kas attiecas uz vidi, arī šajā ziņā daudz vēl darāmā, tāpat arī sociālie un ekonomiskie aspekti. Arī šajā ziņā daudz ir jāstrādā, protams, mobilitāte, transports, sadarbība, un ir nepieciešams izstrādāt jaunas stratēģijas, lai piesaistītu turistus, tas ir tiesa, un, bet ja viņi nebūs pietiekami mobīli, pārvietoties šajā teritorijā, tad mēs nevarēsim pilnībā īstenot šo lielo izaicinājumu. Ir vēl kāds jautājums. Šī virzīšana turisma jomā jautājums ir par valsts interesēm, dažkārt ir pretrunīgas intereses. Un pirmo reizi mēs vēlamies turisma jomu padarīt vienotāku, radīt jaunas nišas, jaunas tu, tirgus daļas, tāpēc visiem būtu jābūt vienotam izējas punktam, jo citādi radīsies situācija, ka resursi tiks izmantoti šīs stratēģijas īstenošanai, bet var rasties vienalga konkurences izkropļojums tieši Eiropas Savienības uh, ietveros. arī tie ir svarīgi aspekti, kuri, kuri ir jāņem vērā. Mums jāņem vērā, lai nerasto situāciju, ka rodas nevienlīdzība Eiropas Savienības val dalību valstu starpā. Es esmu gatavs arī uzklausīt kolēģu viedokļi, protams, arī citi jautājumi. Mēs pārdomājām Dajanī kunga ieteikumus Eiropas marķējumu, kā zīmi vai arī. Tas varētu nozīmēt, ka varētu tikt aptverts jaunas tirgus daļas, jeb Eiropas zīmols, un tāpat esam plānojuši ieviest jaunu citu instrumentu visiteurope.com interneta vietne. To pārvaldīs IDC, Eiropas ceļojuma komisija kurā atspogļots tiks dažādas ceļojuma apvienības. Ir plānots sadarbība saistībā ar vīza jautājumu, jo tā nav tikai mūsu komitejas kompetence un Eiropas Savienības eh, institūcija kompetence, tā ir, tas ir ļoti vispārais jautājums un svarīgs jautājums īpaši attiecībā uz trešajām valstīm, uz jaunatīstības valstīm, uz tām valstīm, kas ienāk tirgū. Pastāv dažādas izmaksas un dokumenti nepieciešami, lai sa saņemtu vīzu. Un mums būtu nepieciešams panākt šajā jomā lielāku drošību gan pašiem turistiem, gan turisma aģentūrām. Es domāju, ka vēl viens aspekts, kas varētu gūt atbalstu, ir Eiropas kvalitātes zīme, jeb zīmols, tas ir svarīgs jautājums, par kur esam runājuši, un tas īpaši parādījās sarunās ar ēnu referentiem, jo, protams, patreiz ir situācija, ka katrai valstī ir savs zīmols, tāds kvalitātes marķējums, kas tiek pieprasīts, bet situācija ir tāda, ka tā rodas ļoti liela daudzveidība, taču kvalitāte tādējādi tomēr tiek ierobežota un rodas diezgan liels apjukums gan turistiem, gan vispār turisma jomā. Tāpēc būtu nepieciešams tāds kvalitātes sīmoks, kas būtu kā tāds visaptverošs sīmoks visā Eiropā. Dažu gadu laikā vajadzētu izstrādāt kvalitātes ietvaru dokumentu turisma infrastruktūrai kā pamatdokumentu kvalitātes līmeņa noteikšanai. Pēc tā būtu jātiecās, lai radītu arī drošību turistiem. Klasifikācijas sistēma viesnīcām arī šis ir atklāts jautājums jau daudzus gadus. Dokumentā esam vēlreiz apliecinājuši, ka vēlamies panākt pēc iespējas labāku saskaņošanu eh, attiecībā uz zvaigznēm, kas tiek piešķirtas viesnīcām, ņemot vērā pieredzi, kāda ir gūta dažādās dalību valstīm. Dal valstīs, protams, mēs esam guvuši pozitīvu rezonanci, pozitīvu pieredzi attiecībā uz šo kvalifikācijas, klasifikācijas sistēmu. Un tomēr šāda saskaņošana vēl ir nepieciešama, šāda klasifikācijas sistēma, kas būtu pārskatāma un turisti zinātu, ka tik un tik zvaigznes nozīmētu tādas un tādas pakalpojumus, un ka tas attiektos attiekt gan uz Sicīliju, gan uz pārējām dalību valstīm. Tāpat arī attiecībā uz Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam. Uh, tie svarīgi jautājumi, tāpat arī jaunās tehnoloģijas, un mēs esam atkarīgi no tā. Runa ir arī par personāla sagatavošanu, kam būtu pēc iespējas ciešāka saikne ar potenciālajiem klientiem, vai tie būtu pavāri vai kādi citi darbinieki recepcijā, piemēram. Uh, nav runa tikai par tiem, runa ir arī par jauniem, jaunām iespējām, jaunām tehnoloģijām, kas būtu jāņem vērā. Mums ir jāpārdomā arī šis aspekts, jo turisma joma ir attīstījusies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un patreiz ir situācija, ka jebkurš turists, jebkurš ceļotājs var pats izmantojot interneta vidi, izmeklēt gan dažādas kultūras piedāvājumus, viņš var aplūkot visu, kas ir pieejams. Tāds, tāpēc ir svarīgi, lai šie turisti tiktu atbalstīti un lai vidējie un mazie uzņēmumi tiktu atbalstīti, ka viņi būtu pieejami arī interneta vidē. Tāpēc šis jautājums par jaunajām tehnoloģijām ir ļoti svarīgs tieši attiecībā uz konkurētspēju. Komisija ir domājusi arī par to, ka vajadzētu izveidot vienu vienotu Eiropas platformu turisma jomā. Tā ir ļoti svarīga iniciatīva, un to noteikti vajadzētu atbalstīt, jo tas ir trūkums, kas būtu jāizpilda. Attiecībā uz dažādām jomām, turisma jomā, Tos es minēšu secinājumos, varbūt, ka jūs jau varat paši arī izlasīt, ka ir diezgan smalks saraksts minēts, bet ņemot vērā jūsu ieteikumus un grozījumus, mēs visu varam padarīt daudz pārskatāmāku, labāku. Esam runājuši arī par vides turismu un citiem veidiem. Tas viss, protams, ir svarīgi. Mums jāņem vērā šie uh, aspekti, lai skaidrāk varētu aptvert, cik dažādas turisti jomas var tikt attīstītas Eiropas Savienībā, arī tādas jomas, kas vēl tikai radīsies. Un vēl pēdējais komentārs. Runa ir arī par finansējumu. Pēc tam jūs varēsiet arī izteikties, jūs zināt, ka budžeta perspektīvas šobrīd paredz resursus turismu projektiem, tomēr līdzekļi ir diezgan ierobežoti. Tas te nav runa tikai par komisijas projektu, runa ir arī par līdzekļiem, kas ir paslēpti struktūra fondos un citos attīstības fondos. Tāpēc mums jāņem, jāveic pasākumu, lai šie līdzekļi būtu daudz caurskatāmāki, No otras puses mums jācenšas darīt visu, lai mēs varētu strādāt kopā ar citām institūcijām, lai šie specifiskie līdzekļi varētu tikt apgūti un jāsadarbojas arī ar fondiem. Būtu jāizstrādā īpaša stratēģija, bet neko mēs nevaram izdarīt, ja nav paredzamas izmaksas. Ir nepieciešama, protams, arī pieredzes apmaiņa un citas labās prakses, Tas viss ir nepieciešams. Visas politiskās grupas, kas ir iestājušās par šo jautājumu, par to, ka turismu jom būtu jāatbalsta, viņi noteikti atbalstītu uh, šo budžetu. Paldies! Paldies Vidanza kungam un tagad uh, pa grupām uh, attiecīgi un sāksim ar sociāldemokrātu grupas pārstāvu Denelis kungam vārdu dodu. Paldies, priekšādātāja kungs. Turisma industrija Eiropā šobrīd iziet tādu kā krituma fāzi. Un mēs cenšamies uh, tikt galā ar ekonomikas krīzi, ar recesiju, un tas, protams, varētu dot savu pienesumu arī jaunām darba vietām un uh, turisms varētu eh, no tā arī iegūt ilgtermiņa attīstībā, bet te pašā laikā mums būtu nepieciešama koordinācija uh, tādā kopēja pieeja, kā arī tā saucamais upgrades, jeb uzlabošana turismu produktam visā Eiropā. Jo tas mums ļauj Eiropā palīdzēt visās šajā nozarē iesaistītām dažādajiem aspektiem panākt lielāku un labāku Uh, rezultātu. Šobrīd ir dažādi uh, kropļojumi, pastāv dažādas ne, nesakritības, uh, dažādi modeļi. Tas, ko mūsu turisma industrijai būtu nepieciešams, ir nepieciešams pāriet no tā laikmeta, kad mēs runājam par turismu attīstību, uz laikmetu, kur mēs runājam par turismu attīstībai. Un līdz ar to es skatos uz referenta ziņojumu, un tas būtu ļoti nopietni un svarīgi, ja mēs uh, tagad Eiropā izstrādātu Eiropas politiku un prasītu komisijai, lai vismaz būtu, tiktu izdarīts kādas no vismaz 21 ieteiktām uh, šajā ziņojumā uh, lietām, ka, lai tur uh, komisija izstrādātu laika grafiku, kā tas, iete, kā tas izdarāms, un lai te piedar, um, būtu lūgums piedalīties arī reģionālām un valstu iestādēm. Tādēļ Tādējādi ir nepieciešams arī a, finanšu instrumentu a, labāka apzināšana un piešķīrums. Līdz ar to mēs varēsim daudz labāk runāt par turisma, par Eiropas turismu produktu atjaunīgumu. Un būtu gudri, ja mēs ieviestu jaunus principus, tādus kā starp reģionalitāte vai arī um, papildus pakalpojumi, jeb um, ekstrā pakalpojumi, kas sevi ietvertu tādu kā kopēju plānošanu, uh, ņemot vērā geogrāfiskos kritērijus. Um, tātad uh, tas varētu sajūt kopā vairākus, uh, tū, vairāku valstu turisma asociāciju modeļus. Uh, neņemot vērā, uh, neņemot vērā uh, tāda konkurence. Un šī reģionalitāte varētu būt savietota ar kopējo plānošanu turismu pakalpojumu sniegšanā. Tas varētu būt gan starp kaimiņu valstīm, gan starp kaimiņu reģioniem. Uh, Un eh, tas varētu būt gan uz tematiskām uh, bāzes, uh, vai arī geogrāfiskās bāzes, vai arī ļoti daudz dažādu citādu iespēju. Un uh, tas. Uh, Iesaistot šāda, šāda veida jaunas uh, tēmas, uh, tas būtu tikai par labu Eiropas Savienībai, uh, jo tas mums palīdzētu ātrāk novest pie tādas integrētas Eiropas turismu politikas un palīdzēt mums cīnīties un būt vairāk konkurētspējīgam kā e, e Eiropas Savienībai, kā turisma galapunktam iepratim citām uh, valstīm. Un it, īpaši šobrīd šajos uh, ekonomiskos apstākļos mums vairāk jārunā par tādiem reģioniem, kur vēl turisms nav attīstījies. Mums ir jāpie, jādomā par to, lai arī uh, paredzētie finanšu instrumenti nokļūtu uz šiem attālajiem, mazāk attīst, uh, eh, turistiski attīstītajiem reģioniem. Trešām kārtām mums būtu nepieciešams arī, lai reģionālās un uh, vietējās kopienas dotu savu pienesumu kopējā turismu politikā. Alda grupā svārdā Tužekungs. Paldies priekšsēdētāji! Eh, šis ir vēsturisks gadījums, jo pēc Lisabonas līguma tagad mēs sākam runāt par turismu kā uh, kompetenci, kur šobrīd jau ir Eiropas parlamenta tātad jaunā kompetence. Mēs ne, nesam, nesākam gluži no jauna, no nulles sākuši. Simpson kungs mūsu uh, priekšteicis jau ir izstrādājis dokumentu, kas jau ir saņēmis savu piekrišanu no komisiju puses. Un es gribētu teikt, ka kopā jaunais ziņojums, Fidanza kungs ziņojums, Stāvaros kungs ziņojums, uh, Stāvaros kungs, kurš tikko jau runājam, visi kopā ēnu referenti šobrīd mēs varam rast sevi tādā vietā, ka esam uh, krustcelēs vai nu turisms uzplauks vai nē, bet es uzskatu, ka turismam ir jābūt kā uh, ekonomikas attīstības svirai, jaunai svirai uh, Eiropas uh, kopējā attīstībā. Šobrīd jau tas dod savu pienākumu pie, 5% apmērā IKP un uh, 10% eh, nodarbināto visā Eiropā ir iesaistīti vienā vai otrā <clears throat> turisma jomā. Un tas var būt vēl vairāk, jo mēs šobrīd runā, dzīvojam e Eiropā, kur iziet tādai ekonomikas krīzē. In, eh, industrija iet vairāk uz austrumu pusi ražošana, um, ražošana tātad. Um, pakalpojumu sfēra arī šobrīd uh, pie, ir tādā kā iziet no krīzes, bet turisms un viss turisma industrija varētu uh, pie, piedzīvot savu izpla, uzplaukumu. Un šis varētu būt arī tāds kā turisma gadsimts tūlīt pat, jo mums ir 2020 stratēģi, stratēģija un turismam ir viss nepieciešams, lai tas būtu kā stūrakmens, ja vienošais elements uh, visās 20 2020 stratēģijās, jo um, šeit ir ļoti daudz galveno um, galveno priekšnoteikumu. Tā ir, tas ir ilgstošs, eh, ilgspējīgs mehānisms, eh, tā ir kā svīra attīstībai, tā, arī, tā ir arī ietveroša attīstība, jo pirmā, pirmo reizi tas sanes eh, kopā, saved kopā vairāk kā 500 miljonu eiropiešu bez jebkādām robežām un barjerām, kas par pārvietoties brīvi, un tādējādi mēs varam uh, uz to paļauties vēl jo vairāk. Uh, Tas ir um, arī šis teksts, uh, protams, var tikt uzlabots. Šis ne, noteikti nedrīkst būt vienīgais elements vai vienīgais teksts, uz kā pamata mēs turpināsim runāt par turismu. Es priecājos, ka mēs esam šoreiz paspēruši šo te pirmo lielo uh, soli attiecībā uz esošo situāciju. Kā jau Fidānza kungs teica, mums jāspēr daudz vairāk soļu un jānodarbojas arī finansu problēmām, uh, bet te pašā laikā mums jāatbalsta jāizstrādā mm, integrēta turismu politika, jo šobrīd mēs runājam veselu, par veselu virkni sektoru, no kā sastāv turisms, tāpēc turismam jākļūst kā sistēmai, jo visi pārējie sektori tiem būtu jāvirknē ap turismu, gan transportam, gan lauksaimniecībai, gan pārtiks ražošanai, uh, preču un pakalpojumu plūsmai. Un ja mēs palīdzēsim Uh, turismam, tad mēs dosim savu pienesumu visai kopējai ekonomikam, visas kultūras un visas teritorijas, kas apvieno mūsu kontinentu, uh, strādās vienotam mērķim. Arī mēs nebaidīšos teikt, ka uh, pasaulē tas dos savu pienesumu. Padomājiet priekšādētē par to. Ķīna, piemēram, šobrīd uzskata, ka tā gatavojas ienākt Eiropas uh, tirgu ar uh, milzīgu piedāvājumu. Un es ceru, ka tas būs, uh, ka mēs savukārt varēsim mm, dot pretīm savu pienesumu uh, videi. Uh, arī turismu videi ja, draudzīgākā veidā, un tas būs kā jauns ierocis, pie kā mēs visi varēsim strādāt. Paldies, Grīn, eh, zaļo vārdā, eh, Grepels kundze, paldies, priekšēdētā kungs. Es savukārt vēlētos no savas puses eh, pateikties Fidānza kungām par šo te izcili izstrādāto ziņojumu. Eh, šajā ziņojuma priekšlikumā viņš ļoti daudz darba tam veltīs, un mums ir bijis daudz darba kopā. Vai visi labi mūs dzird? Jā, paldies! Jā, paldies! Es turpināšu pateikšos Vidāns kungam pats galvenais, lai viņš man saprot, vai viņš man dzird, ka es viņam pasakos. Uh, Vai jūs dzirdat mani, Fidāns kungs? Diemžēl šobrīd um, itāļu valodā tulkojums nav, viņš droši vien jūs saprat citā, caur um, citu valodu. Vēlreiz eh, man liekas, ka Fidāns kungam man jāpasakās trešo reizi, laikam viņa ausīm tas būs patīkami, bet uh, tas ir pamatoti. Man pateicības vairāk kārtējās ir ārkārtīgi pamatotas, jo es vēlētos no tā at, arī pateikties par to, cik ļoti atklāti viņš ir strādājis kopā ar ēnu referentiem. Un kad es skatīju cauri šo ziņojumu jau pagājušajā nedēļā pēdējo reizi, es uzdevu jautājumu, vai nevajadzētu mums nākt klajā ar, ar īsāku tekstu. Es to esmu arī šādu bažu dzirdējusi arī no kolēģiem jo mēs esam šeit uh, fokusējuši um, to pievienoto vērtību, unikālo mm, pievienoto vērtību. Uh, bet uh, šobrīd liekas, ka mēs šajā komunikē uh, cenšamies um, ļoti daudz ko iekļaut. Un tāpat laikā es uzskatu, ka varbūt ka mēs zaudējam savu um, uzmanību, jo mums um, Eiropas parlamentā ir dažādas prioritātes. Līdz ar to teksts kļūst tikai garāks un garāks, jo mēs nāksim klajā ar grozījumiem un grozījumiem. Uh, un pagātnē parlaments jau nācis klajā ar vairākām rezolūcijām attiecībā uz turismu, un tas, ko mums būtu nepieciešams šobrīd darīt, ir izvērtēt esošās rezolūcijas, jo tas varētu būt ļoti iedvesmojoši. Un vēl, ja es drīkstētu ieteikt, tā mums nepieciešams uh, savu uzmanību uh, fokusēt uz zaļo ieteikumu, jo tā, uh, tā būs arī mūsu prioritāte grozījumiem. Kolēģi ir teikuši, ka tas ir uh, ļoti skaidri un gaiši, ka turisms ir ekonomiskās sektora sadaļa. Uh, bet es gribētu uzsvērt arī vairāk vārdus augstākas kvalitātes. Tātad citiem vārdiem sakot, ka turisms uh, dod arī pienesumu Mm, personas bagātināšanai, garīgai bagātināšanai. Tādējādi viņš jūtas arī labāks, bagātāks, kļuvis caur e, turismu, tātad caur pasaules izzināšanu. Tā nav tikai uh, ekonomika, tā ir arī cilvēka uh, vērtības, pie, pievienotā vērtība cilvēka resursos. Uh, Un eh, tas, ko mēs runājam par mārķēšanu, es domāju, ka mums vajadzētu nevis izgudrot jaunu, bet vienkāršot esošo. Un ja, jo ja mēs eh, nāksim klajā ar eh, jauniem marķējumiem pie jau esošā uh, marķējuma klāsta, uh, tad tam jābūt tikai ļoti kaut kam caurskatāmam, ļoti kaut kam apvienojošam. Protams, mums jāparedz arī sankcijas, ja uh, obligātās prasības netiek ievērotas, bet es domāju, ka pirmām kārtām būtu jāizvērtē pievienotā vērtība esošam marķējumam, jeb gradācijai un tikai tad jānāk klajā ar jauniem, eh, jauniem marķējumiem. Vēl mums noteikti būtu jāskatās esošās labākās prakses un tās būtu jāharmonizē, lai mēs skatītos, vai mums ir, vai mēs nevaram vēl kādu pievienoto vērtību te atrast, arī ilgtspējībai un piekļuvei. Šie tie ir divi aspekti, kur būtu e, jāņem vērā. <clears throat> Un tas ir uh, tas ir ne tikai jāapzinās mums, tas ir jādara zināms visiem. Tam jābūt ir in, galvenai uh, sadaļai, jeb ja galvenai uzmanībai s, veltīšanai turismā. Uh, turisms ir cieši saistīts ar klimata izmaiņām, bet un tai pašā laikā uh, tas arī uh, ļoti cieši no klimata izmaiņām. Mums jāņem vērā arī uh, dažādas iespējas, kā ar turismu palīdzību mēs varam samazināt <clears throat> klimata pārmaiņas. Un vēl viena lieta priekšādātāja kungs, es vēlējos skatīties arī uz referentu un komisiju un uzdot viņiem jautājumu. Mums nav likumdošanas <clears throat> spēka šobrīd, uh, kas mums ļautu prasīt turistu uh, ai, uh, tiesisko aizstāvību, juridisko aizstāvību, bet varbūt, ka ir kaut kāda harta vai mēs pie tā varētu strādāt, kas būtu laba iniciatīva, jo tādējādi es esmu arī ar citiem kolēģiem par to runājuši, ko jūs un referenti un komisija uzskatāt, at, um, par, uzskatāt attiecībā uz um, turistu aizsardzību. Un visbeidzot, attiecībā uz grozījumiem. Paldies! Uh, Es, jums bija tādi trīs falšstarti, tādēļ es jums devu nedaudz vairāk uh, laika. Un tagad došu vārdu Fosters kundzei. ECR grupas paldies uh, priekšsēdētājiem, paldies referentam. Un tagad es vēlētos, ja vien es drīkstu, uh, tā uz pie zemes visu pie, um, pielikt. Es zinu, ka referents un citi ir ārkārtīgi daudz strādājuši, bet es savu lielāko uh, karjeras daļu esmu vadījusi turismu un transporta in, um, industrijā un varu ar zinām pieredzes um, noti um, jums, ar jums tagad runāt. Un um, Lisabons līgumā jau tas ir um, ietverts apsvērumā ir, ka, uh, ka mūsu uzdevums ir uh, pa. Uh, uzsvērt un uh, to papildinošo elementu, ko mēs varam darīt uh, attiecībā uz turismu no vienas uz otru Eiropas Savienības valsti. Tātad mēs varam tikai ieteikt un papildināt, bet tagad mēs skatāmies kā uz šo te dokumentu, ka mēs cenšamies uzlikt kaut kādus um, noteikumus, pār Eiropas noteikumus attiecībā uz turismu visā Eiropā, kas būs kaut kas ārkārtīgi milzīgs. Uh, uh, milzīgs jauns birokrātijas sloks. Protams, ka ļoti, ļoti jauki, ko mēs esam izdarījuši attiecībā uz pasažieriem ar ierobežotu kustību spēju attiecībā uz ugunsdrošības kopējiem noteikumiem, ka mēs esam veicinājuši to, ka uh, cilvēki tagad ātrāk var uh, ceļot attiecībā. Mums bija jaunā dzelzceļa direktīva arī par kvalifikāciju mēs runājam, ja mēs esam uh, attiecīgi, ja jūs esat iegūst savu izglītību vienā m, mm, Eiropas Savienības valstī, lai jūs varētu līdzīgu eh, darbu iegūt arī otrā, tātad atzīst eh, diploms pār Eiropā. Bet te pašā laikā. M, mm, ļoti, ļoti daudz cilvēki ir ārkārtīgi atkarīgi no piegādājumu pie, pieprasījuma. Uh, Mm, sfīras visā Eiropā, sākot no taksistiem, beidzot ar viesnīcu īpašniekiem. Un eh, es nedomāju, ka mums vajag pilnībā izskaust uh, konkurenci. Mums ir, tas ir viss par kon konkurenci. Mums vajag, lai valstis un uh, arī um, Um, turisma industrijas dažādās sastāvdaļas, dažādās, dažādi elementi sacenstos savā starpā, jo tikai tad uh, mēs saņemsim vislabāko piedāvājumu. Ja es vien, uh, gribu braukt uh, slēpot, tad es visticamāk nebraukšu uz Malagu, jo katrai uh, valstī taču ir uh, cita veida turisma. Uh, um, priekšrocības, un tas arī būs tas, ko viņi piedāvās um, saviem patērētājiem. Tādēļ es neredzu nekādu uh, konkurences skropļojumu šeit. Un mums nevajadzētu aizmirst arī subsidiaritātes princips. Un uh, uzņēmējiem un dalību valstiem būtu pašiem jāļauj izlemt, ko uh, uh, viņi grib darīt, jo mazos uh, uzņēmums jau mēs vadam pārāk daudz, viņiem jau ir pārāk milzīgs birokrātijas sloks, līdz ar to uh, viņi nīkst šobrīd un mums ir lielas bažas par to, ka mēs to pašu varam izdarīt arī um, ar turismu, arī par attiecībā uz PVN. Uh, tam nebūtu, nebūtu mums jāuzņemās visa atbildība par jauna kaut kāda uh, spilgta instrumenta brīnumnoņas izstrādi. Mēs varam daudz ko darīt attiecībā uz uh, turismu vīzām, koordināciju un tā tālāk, bet uh, nu, tas, tas nav gluži atkal mūsu komitejas tiešais uzņēmums. Ir vesela virkni citu jomu, kur, uh, piemēram, 12. punkts un uh, Un 11. arī kom, komisijai tur ir rakstīts, ka uh, ir jāveicina uh, un um, it kā jāreklamē dažādie uh, operatori. Es nedomāju, ka tas būtu uh, Eh, komisijas tiešais uzņēmums, arī attiecīgi pa eh, daudzvalodu portālu, informācijas portālu. Es arī to nedomāju, ka tas būtu īpaši eh, izpalīdzīgs un ka mēs atkal tikai palielināsim milzīgi daudz izdevumus Eiropā, radot pavisam nevajadzīgu portālu, jo katra valsts un pat uzņēmums ir radījis jau savu un, un tieši savam patērētājiem nepieciešama. Bet te pašā laikā es gribu teikt, ka šis te ziņojums ir ārkārtīgi labs, ārkārtīgi ārkārtīgi eh, labs, tajā ir tik daudz, un vēlreiz paskatīties uz apsvērumu Lisabonas līgumā uh, un izlasīt precīzi attiecībā attiecīgi, kādas ir mūsu pilnvaras un um, kā mēs varam vislabāk palīdzēt Eiropai. Un pretējā gadījumā um, lielākā daļa eiropiešu nevēlēsies Um, nevēlēsies eiro, ceļot Eiropā. Un uh, mums arī nevajadzētu uz, uh, uztvērt draudus no citām pasaulēm uh, Eh, no citām valstīm eh, tos uztvērt kā tādu eh, ārkārtīgi milzīgu konkurenci. Kad mēs vienmēr visas ģimenes taču izvērtē, vai viņi vēlas ceļot uz Floridu vai uz Ķīnu vai pa Eiropu, jo tas ir atkarīgs no daudziem aspektiem, bet nu, tā būtu nav pilnīgi konkurence vai tiešā konkurence. Paldies! Un tagad es aicināšu deputātus runāt nevilgi ilgāk par trim minūtēm. Sāksim ar Anēras kundzi. Paldies priekšsēd. Runāšu tik īsi, kā es to parasti arī daru. Vispirms pateikšos kolēģiem Fidances kungām par ziņojumu, kas man ir īpaši tūs sirdī, jo es kultūras komitejā atzinumu izstrādāju šim projektam un tur arī par zīmola potenciāli diskutējām. Esam viens prāts, ka kārtējais jaunais zīmols mums nav vajadzīgs, ja tas nav kas uh, unikāls, e, kas dod pievienoto vērtību un izceļ Eiropas īpašo. Ja e, tas tā, ja ir mums kāds piemērs šādam zīmolam, tad mums būtu varbūt tas jāapskata, tad mēs varētu labāk izvērtēt jautājumu tieši par konkrēto Eiropas turismu zīmolu jo mūsu darba mērķim vajadzētu būt dot ierosmes dalībvalstīm savus turismu eh, aktivitātes veikt vēl efektīgāk nekā tas ir darīts līdz šim, un tur, kur turismu aktivitātes vēl nepastāv, rast tādas eh, mums ir jātiec uz konkrētumu savu darbā, tā arī kolēģis Vidāns ir centies darīt, bet saglabājot līdzsvaru no vienas puses starp eh, to, eh, uz ko mums būtu jātiecas, tāpat laikā arī piedot konkrētus eh, labās prakses piemērus. Šai virzienā vēl varētu ziņojumu uzlabot. Un vēl viena lieta, kas man šeit tā kā pietrūkst vēl, ņemot vērā, ka uh, Mēs dzīvojam demogrāfisko izmaiņu laikā, būtu jāraugās arī uz gados vecākiem turistiem mazliet vairāk. Varbūt mēs nelabprāt eh, domājam par šo faktu, ka mēs novecojam, bet eh, tā nu tas ir, un eh, arī gados vecākie pilsoņi ir uh, turisti, kas ceļo labprāt, uh, tā kā arī viņi ir iespējami mērķi publiki. Mūsu duāla izglītības sistēma Austrijā man šķiet visiem turismā jomā strādājošiem arī saglabāšanas vērts un varbūt pat labs eh, piemērs. Un eh, visbeidzot, man šķiet ļoti svarīgi, ja mēs varētu saņemt uh, priekšlikumu uh, šo uh, pakešu ceļojumu uh, uh direktīvai. Uh, tas mūs tālāko darbu un turismā strāžo darbu uh, atvieglotu. It kā sen ir runāts, ka direktīva top, un es domāju, mums derētu šeit arī konkrētums. Paldies, tas ir viss. Paldies Ranērs kundz, De Grandes kungam, trīs minūtes. Sí, gracias, presidente. Gracias, señor Fidanza. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sirsnīgi pateikties referentam, Fidanza kungam. Tas tiešām ir lielisks ziņojums. Un viena liela priekšrocība ir tā, ka referents ir itāls. Proti, ir ļoti svarīgi, ka Eiropas pilsonis var šādu ziņojumu sastādīt, bet es kā spānietis zinu, ka šī ir joma, kas mums ir ļoti svarīga, tāpēc Fidanze noteikti ir ņēmis vērā daudz aspektus. Turisma joma nav vienkārši joma, runa ir par jaunām kompetencēm saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mums ir jāpanāk harmonizācija, mums ir labāk jāņem vērā virkni citu jautājumu, kolēģi jau norādīja, uz kādiem jautājumiem mums nevajadzētu iejaukties jomās, kas neatiec uz šīm kompetencēm vai nav ar tām saistīts. Bet šis nosacījums saistībā ar Lisabonas līgumu ir ļoti svarīgs ieviesums, jo tas ir, turisms ir svarīgs avots valstīm. Valsts varbūt piedāvā daudzveidību, tas var būt ļoti labs aspekts, kas var pievilkt daudz turismus, bet šis pievilcības aspekts ir svarīgs, ko mēs nevaram atstāt novārtā, neiekļaujot valstu iesaistīšanos katrai dalību valstī savā turismu politikā būtu jāņem vērā un jāparedz tas, ka dalība valsts nav tikai draugs, bet arī līdzdalībnieks. Mums ir jācenšas šī situācija atbalstīt, mums ir jārīkojas inteliģenti, Eiropas marķējuma zīme, jeb zīmols, tas ir ļoti saprātīgs risinājums, bet jāņem vērā, uh, lai citi zīmoli netiktu pieprasīti vai nedrikt, ne, neapdraudē, netiktu apdraudēti ieviešot šādu zīmoli. Protams, jaunas iespējas ir ļoti, ļoti labi, bet mēs nedrīkstam apdraudēt citus zīmolus tādējādi. Ilgtspējīgi jārīkojās un tāpat arī vajadzētu projektu izstrādāt tā, lai Eiropa kļūtu par turismu mērķi, kas būtu pasaulē iecienīts. Proti, mēs labprāt redzētu arī dažus grozījumus šajā dokumentā, bet kopumā tas ir labs ziņojums. Mēs arī ticam, ka ir svarīgi pēc iespējas vairāk izvairīties no pretrunām starp un šiem atšķirībām starp uh, īpaši nodarbinātām sezonām un sezonām, kurās ir mazāk turisma apgrozījums. Mēs esam Spānijā atraduši formulu, ka, ko varētu varbūt izmantot arī citās valstīs. Katrā ziņā mums būtu jāņem vērā arī valstu īpatnības. Un priekšsādātāja kungs noslēgumā var sacīt, ka pensionāri, piemēram, no apvienotās karalistes un no Vācijas, tie ir mūsu iecienītākie viesi. Un mēs esam atraduši īpaši tādas sociālās formulas, proti, ka varam piesaistīt pensionārs, kuriem citkārt varbūt ir mazākas iespējas. Un vienlaiks mums, protams, jāatbalsta turisma infrastruktūras, bet te mēs arī labprāt iesniegsim kādus grozījumus, bet katrā gadījumā paldies. Paldies, vārds Vandālenkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Katram līgumam ir arī sava, uh, eh, savs labums, un tas attiec arī uz Lisabonas līgumu, bet uz turismu, jo mēs domāju, uh, šeit Lisabona līgums ir pārcenties. Šie jautājumi ne, nebūtu bijuši jāregulē uh, ar Lisabonas līguma palīdzību. Ja nu ir kas uh, nacionāls, tad tas ir turisms. Uh, Ko nozīmē brands Eiropā? Tas man neko neizsaka. Sardīnija, Holanda, tad tas jau kas cits būtu pavisam. Eiropas uh, normējums uh, ekoturismam, lauku turismam, pludmaiņu turismam, tas man neko neizsaka. Fidānces kunga priekš eh, ziņojumam es grozījums neiesniegšu, pretējā gadījumā man būtu te viss jāmaina. Es esmu pret, balsošu pret, un tas nav saistīts ar Fidānces kungu personīgi, bet ar man pārliecību un nostāju šajā jautājumā. Paldies, nākamais ir Bat kungs. Paldies, priekšsēdī. Arī es vēlētos pateikties kolēģim Fidancam par ziņojumu viņš izmantoja iespēju, kas mums tiek dota ar šo jauno politisko ietvaru, izmantojot šīs kompetences un izstrādājot detalizētu ziņojumu. Es ar lielu ieinteresētību esmu ņems vērā kolēģi brīnojums eh, piesargāties no pārāk liels regulēšanas, bet es domāju, mēs varam panākt kvalitātes uzlabošanu ja mēs e, vismaz harmonizēsim, klasificēsim, labāk izglītību, piemēram, tādējādi panākot e, pievienoto vērtību Eiropai turismu jomā. Jāuzlabo arī turis, e, juridiskais ietvers, pa ko kolēģis Finanses runāja, un arī Rannes kundze runāja par direktīvu par pakešceļojumiem, Es domāju, mēs visi dzirdam sūdzības par šiem pakaļ ceļojumiem no vienas otras puses un jāizmanto iespēja regulēt šo jomu. Kas attiec uz demografisko attīstību, es domāju, ka drīzumā tiks pievērsta liela uzmanība veselībai, tādēļ es uzskatu, ka attiecībā uz spā e, Uh, piedāvājumu šeit ir jāizskat ļoti rūpīgi šīs jautājums. Un par 11. punktu te pilotprojekts par maziem vidiem uzņēmumiem digitālā piegādes ķēde. Es to tā īsti nesaprotu. Varbūt kolēģis finanses to varētu nedaudz paskaidrot. Es gribētu arī brīdināt. Uh, nu, brīvprātīgo darbības Jā, brīvprātīgo darbību turismu jomā varētu būt svarīgi, bet es apšaubu, ka brīvprātīgie var palīdzēt turisma objektu uzturēšanu kārtībā vai atjaunošanu. Es domāju, te ir vajadzīga tomēr eksperta zināšanas, uh, un tā nebūtu uh, joma, kurā nodarbināt bezdarbniekus vai brīvprātīgos. Paldies, Kumuts Akos kungam vārds. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. turismu industrija vienmēr ir bijusi tautsemniecībai svarīga, pat labam ir ļoti grūta uh, ekonomiskā situācija, un tas kļūst tikai vēl svarīgāks. Un mums ir beidzot arī piemērots uh, institucionāls ietvars, var runāt par Eiropas turismu uh, politiku. Paldies Vidāns kungam pa ziņojumu. Eh, es varu visu tā sacīto atbalstīt, gribu tikai īsi pieminēt dažus īpaši pozitīvus punktus. Saku jā tehnoloģijām, jā eh, jaunas informācijas tehnoloģijas platformas radīšanām turismā jomā un 11. punktā saku jā eh, Eiropas kvalitatīvā turisma zīmolam un jā agrotūrisma stiprināšanai, jo tas uzlabo dzīves kvalitāti. Saku, jā, īpašas programmas sarežģinai turismam. 2013.20. gada finanšu daudzgadu plānu perspektīvē. Un saku, jā, tehniskai grupai par turismu Eiropas parlamentā priekšsēd divi vispārīgi novērumi beigās. Pirmkārt, mums, kā jau vairāk kolēģi sacīja, būs jābūt uh, uzmanīgiem attiecībā uz subsidiaritāti. Eiropas turisma politikai ir nacionāla turisma politika pozitīvi jāietekmē, nevis jāizstāj tā. Otrs galvenais novērojums beidzot ir tāds, ka uzskatu, ka mums būtu jāizdara spiediens uz komisiju, lai tā pēc iespējas drīzāk definētu tādu ceļkārti Eh, attiecībā uz tiem pasākumiem, kas turismu jomai paredzēti. Paldies. Paldies. Nākamais ir Higgins kungs. Eh, jūs esat ļoti priecīgs pēc šīs nedēļas nogales. Dod jums vārdu. Paldies, priekšsēd. Eh, tā, un tagad ir vērts sacīt, ka š šo uh, komiteju nosaukt par turismu un transportu komiteju bija kļūda, jo mēs te patiesībā par šim jautājumam neesam strājuši. Finanses kungs ir padarījis labu darbu, viņš ir identificējis galvenās jomas, kas mums ir jārisina, konkrēti spēja, ilgspējīgumu, uh, eh, aplikšana nodokļiem, kvalitātes standārti, harmonizācija, profesionāla apmācība un tā tālāk. Es pilnībā piekrītu viņam, kā attiecībā uz budžeta jautājumu. Struktūra fondos turisms ir jāidentificē kā atsevišķa joma, tā kā labstāra dokuments. Piekrīt viņam arī attiecībos to, ka mums nav vajadzīgs dokuments, bet reāla darbība nekādā veidā neierobežojot dalībvalstu kompetenci, jo kā Eiropas Savienība mēs esam īpaši pievilcīgi 27 dalībvalsts, 27 dažādas valodas, kultūras, mozaiks, kultūra mozaiks, eh, eh, Ziemeļ, Dienvidu, Amerika, Austrālija, Jaunzēlanda, Indija, Ķīni un tā tālāk. Tam tas ir salīdzināms. Tātad milzīgs potenciāls piekrīt Fosters, Foster kungam, ka mums tomēr ne, jāuzmanās arī no pārlieku e, liels šīs jomas normēšana, bet es domāju, ka Fidanses kungs ir izstrādājis ļoti labu darbu dokumentu, tas ir tikai projekts, bet es domāju, ka to vēl var ļoti uzlabot. 17. martā e, nākamgad 5. avenī Ņujorkā slēgs cilvēki izies ielās parādē, jo St. Patrick dienā, Svētā Patrika dienā, un ja mēs, eh, lūk, savā marketingā uzsversim to, eh, ka mēs esam tie, kas ir kolonizējuši šīs valsts, tad tas mums nāks par labu mūsu turismu jomai. Mūsu ekonomikas ilgspīgākais elements ir turismas, diemžēl esam zaudējuši konkurētspējā, tāpēc konkurētspējā jāuzlabo. Paldies, Vidants kungs, jums padarīšu lielisku darbu, labs sākums, eh, labprāt arī turpmāk došu ieguldījumu jūsu darbā. Paldies! az Tarassa Farakott kundze. Paldies, Lieks! Vēlos referentam Fernandes kungam, Fernandes kungam sirsnīgi pateikties. Viņš ir iekļauts svarīgākos jautājumus šajā dokumentā, kas ir saistīti ar turismu jomu. Svarīgākie pīlāri turismu jomā ir inovācijas kvalitāte, sezonas darbs, sezonas jautājums, tāpat arī saikne starp mobilitāti un citiem jautājumiem, transportu, piemēram, un turismu. Šie ir aspekti, kas ir cieši saistīti savā starpā, un tie cieši saistīti arī ar reģionālo attīstību, arī attīstību salām un atsevišķiem apvidiem, tāpēc ir nepieciešams veicināt arī satiksmes attīstību šī saikne būtu jāskata kā piemērs, jo pateicoties tieši satiksmes uzlabojumam var daudz panākt turismu jomā. Šai saiknei ar satiksmi un reģioniem un salām būtu jāpastiprinās. Tāpat arī ir jārunā par skaidru stratēģiju piekrastes jomā, varētu paredzēt arī, piemēram, salām un tāpat arī lauku reģioniem kādas īpašas stratēģijas. Protams, jāņem vērā arī valstu mm, turismu politika. Mums jāņem vērā arī, ka pastāv jau atsevišķi zīmoli, lai izvairītos no dubulta darba. Un kas attiecas uz kultūras mantojumu, uh, Mēs zinām, ka arī UNESCO kultūras mantojuma jomā ir jau daudz objektu, kas ir apzīmēti ar šo marķējumu. Apmešanās iespējas un šī struktūra būtu ļoti svarīga, tā ir jātīsta turisma sektorā. Un katrā ziņā vajadzētu par šo jautājumu vēl padomāt, īpaši, kas attiec uz eh, viesnīcu kvalifikāciju un zvaigžņu piešķiršanu viesnīcām. Uh, Mēs arī zinām, ka Baliāru turisma sezona ir ļoti nozīmīga. Un mēs, protams, raugāmies uz dažām citām alternatīvām, kas varētu būt panāktas. Piemēram, piesaistīt pensionārus šajā netik aktīvajā sezonā. Tāpēc ir ļoti svarīgi ņemt vērā šo iedzīvotāju grupu. Un tāpat arī jautājums par iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām piemēram, kādas ir turisma iespējas cilvēkam ar īpašām vajadzībām. Pastāv īpaša eh, invalīdu stratēģija, kur šie aspekti būtu jāiekļauj. Tāpat alternatīvas turisma formas, kuģošanas turisms, arī tas ir cieši saistīms, saistīts ar augstu kvalitātes zīmolu. Un mums vajadzētu ņemt vērā arī to, ka pastāv liela trūkuma saistībā ar uh, kuģu reģistrāciju. Un tāpat arī, protams, būs dažādi citi grozījumi un ieteikumi, bet citādi ziņojums ir izcils. Paldies tālāk vārds Teiloru kungam. Es nepiespiedu pogu. Tagad es sākšu. Es pēdējo nedēļu pavadīju uh, apmeklējot Anglijas dienvidu austrumus, veselu virkni turismu, um, dažādu organizāciju, gan nacionālos parkus, tūroperatorus, uh, tāpat arī dzīvnieku centru uh, vietas, arī arī viesnīcas un uh, mazās pansijas un trīs, uh, trīs atzinumi, ar kuriem gribētu nākt klājā. Pirmām kārtām tas, cik ļoti uh, svarīgi ir transporta loma, lai nodrošinātu ilgtspējīgu turismu. Mums ir sadaļa par ilgtspējīgu turismu, mums vajadzētu runāt vairāk par uh, šo te jautājumu, tā, lai varētu aizsargāt vidi, vides ietekmi uh, tur, tajos rajonos, kur cilvēki vēlas nokļūt. Uh, tieši tāpēc, ka šīs vietas ir uh, ārkārtīgi uh, jāizsargā. Mēs nevēlamies, lai nepareizi attīstot šādas vietas, ap tiem rastos milzīgi turismu pieplūdumu un sastrēgumu. Otrā lieta. Šobrīd ļoti daudzās dalībvalstīs notiek tāds kā turismu pagrimums. Šobrīd arī apvienotajā kara, karalistē arī dažādi finansējumi no, nogriešanas. Šobrīd notiek arī um, mežnie, lielā, lielā mežniecības organizācija nogriež savu darbinieku skaitu par 25% un tā tālāk. Uh, vietējās uh, dažādas organizācijas, piemēram, Isla White, uh, ļoti populāra turismu gala mētis. Un šobrīd visi seši turismu informācijas centri šajā vietā, šajā salā ir um, aizvērti tieši tādēļ, ka. Uh, Tieši tādēļ, ka nav pietiekami daudz resursu, tāpēc, ka ir notikusi samazināšana, statu samazināšana, līdz ar to mums nepieciešams vairāk pievērst uzmanību tam, kas rakstīts 41. un 44. sadaļā. Neviens jau nesaka, ka vajadzētu pārvietot valsts uh, finansējumu uz citām vietām vai arī apšaubīt, bet te pašā laikā mums vajadzētu paredzēt vienādu un um, lieliem operatoriem to palīdzību, ko viņi var saņemt un to finansējumu. Tas arī viss. Paldies, Tēlor kungs. Uh, pirms komisijai dod vārdus, vēlējos dažus vārdus pateikt pats no sevis. Pirmkārt, Fidāns kungs ārkārtīgi pateicos jums par šo te padziļināto domu uh, šajā ziņojumā. Es <clears throat> Eh, visu laiku jums teicu, ka ir nepieciešams eh, samazināt vārdu skaitu eh, šajā ziņojumā, jo parlamenta dažādi dienesti ir teikuši, ka tas ir ārkārtīgi garš un jūs centies to tik ļoti kristalizējiet. Tas, ko Higīns kungs jau <clears throat> teicis, mums vienmēr sauc uh, par transportu un turismu komiteju, bet mēs uh, vairāk vienmēr esam nodarbojušies ar tu, uh, transportu nekā ar turismu. Un nekad turismam, protams, neesam prioritāti tam atdevuši. Varbūt arī tādēļ, ka mums nebija vajadzīgās kompetences un pilnvaras, lai arī šobrīd mums ir tā pilnvara, ko mums dod Lisabonas līgums, bet. Um, <clears throat> varētu apšaubīt mūsu kompetenci šajā jomā, un tas arī visas lietas padara uh, tādas, kādas viņas ir. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs turismam uh, dodam uh, sava laika daļu, bet mums ir jāpārdomā, pirms mēs kaut ko sasteidzam. Kā jau ļoti daudz izteica, izteicās, daudzās Mm, dalībvalstīs tas ir kā ekonomikas mm, mugurkauls, ekonomikas mugurkauls, uz kā visa valsts ekonomika pastāvē ļoti daudz procentuāli. Līdz ar to Fidanskungs varbūt jāskatās arī, ko um, iekšējā, um, ko, da, ko nodar, ar ko nodarbojas citas komitejas, tīpaši par uh, pakot, turismu pakotnēm, tātad tādām kopējām ceļazīmēm, jo šī direktīva neviens uh, nebija dzirdējis par uh, zemo izmaksu avio kompānijām, tādām kā EasyJet, Ryanair un tā tālāk. Un tāpēc ir nepieciešams šobrīd pārskatīt. Uh, un tas notiek citā komitejā, mums tur jāņem sava dalība. Uh, un es uh, Eh, ļoti pateicos par šo diversifikāciju un ilgtspējību, eh, ko eh, turisms ļauj, pieļauj caur dažādiem turismu veidiem, gan vēstures, gan veselības, gan reliģisko mantojumu aspektiem. Es mīlu visus šos te aspektus, tīpaši to mantojumu, mantojumu daļu, un tur, kur rūpniecība uh, kādos reģionos eh, šobrīd iet uz leju, tur turisms varētu dot savu pienesumu, un tāpēc es jums ārkārtīgi pateicos, ka jūs esat to pamanījis un iekļāvis. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Paldies, Otunkungs. Um, Pēc eh, šiem te komentāriem eh, no visiem parlamentāriešiem es vēlējos pateikties Vidāns kungam, tātad referentam, par diezgan labu ziņojumu, kur šodien mums eh, viņš prezentēja. Es vēlējos tikai pateikt, kā mēs komisijā jau daudz ko esam um, sākuši darīt un lielāko daļu komunikē para, um, paredzētajām akcijām un to darbībām un to ieviešanu. Uh, un Lisabonas līgums arī paredz mūsu aktīvu darbību. Mēs uh, atbalstam tos koordinācijas pasākumus uh, visā Eiropas Savienībā. Bet eh, nekādā gadījumā mēs eh, nesāk, eh, neprasam, lai būtu harmonizācija nacionālajā likumdošanā attiecībā uz turismu. Protams, ka tas ir pilnīgi, pilnīgi skaidrs un kā arī jūs to uzsvērāt, bet mēs esam gatavi uh, savus resursus uh, fokusēt uz tām iniciatīvām, kuras ir multinacionālas Eiropas Uh, tātad Eiropas labumam, un mēs jau esam uzsākuši vairāku vi lielu virkni konkrētu iniciatīvu. Um, ICT platformā mē, mums būs arī, arī um, iepirkuma procedūra tiks izsludināta attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmiem uh, kompetenču ietvaru programmas ietvaros. Uh, un mēs sadarbojamies gan ar UNESCO, gan ar Eiropas padomi attiecībā par to, kā Eiropas e, kultūras mantojums varētu tikt saglabāts, e, protams, ņemot vērā tos e, labos piemērus, kas šobrīd jau UNESCO pasnī, pastāv, tos, ko UNESCO jau ir noteicis par kultūras mantojumu, mēs nevienā brīdī nesākam to apšaubīt. Uh, un um, priecājamies par to, ka uh, Eiropas turisms varētu nonākt pilnīgi jaunā kvalitātes līmenī, kā tas varētu dot savu pienesumu, papildināt esošo dalībvalstīs, uh, ņemot vērā tādus kopējus kritērijus pēc tam, kad būs uh, arī darba grupas, uh, jeb darba um, komiteju sanāksme, arī Nacionālajie turisma organizācijas, turisma spēlētāji ir iesaistīti, jo ir tik daudz un dažādas uh, Uh, turismu gala uh, punkti, uh, ka tās ir ļoti da daudzveidīgas. Mums vairāk jādomā arī par tām dalībvalstīm, kuras ir nesen tikai pievienojušās mūsu saimē un kur būtu daudz darāmā, vēl aizsargājot kūri, turisma mantojumu un nacionālo mantājumu priecājos arī to, ko jūs, um, Bretels kundze, teicāt par Eiropas uh, Savienības hārtu attiecībā uz turistu aizsardzību, to varētu izstrādāt eh, visā Eiropas līmenī. Eh, jā, eh, mēs skatāmies jau esošo likumdošanu kas tika pieņemta trīs gadus atpakaļ, ko pieņēma komisija un at, ko atbalstīja parlaments, un nākotnē mēs varētu sektorizēt vairāk šīs te jaunās kārtas. Tātad es vienkārši tas ir īsi tas, ko es gribēju teikt, ka mēs arī Maltā pagājušajā gada novembrī pieņemto darba kārtību uzlabojam, uzzina, papildinam. Uh, Eh, tā nebūtu nav novecojusi, un mēs šo te uzlaboto, atjaunoto versiju jums eh, mm, nogādāsim, tātad sūtīs, izsūtīsim pat pirms. Mm, eh, Lieldienu brīvdienā mēs strādājam cieši gan ar Eiropas reģioniem, gan nacionālajiem turismu centriem un atbildīgajām organizācijām. Tādējādi mēs to arī turpināsim darīt nākotnē un arī uh, visas, visi mm, Eh, visi pārējie spēlētāji, gan mazie eh, vidējo uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, arī pilsoniskā sabiedrība, ņemot vērā visus vides, sociālos un ekonomiskos pīlārus, eh, tai piekļaujot arī kultūras un, ekono, un ētisko dimensiju, tātad ņemot vērā visus esošos resursus, es jums solu, ka mēs daram visu, lai iesaistītu gan valstu, gan m, mm, privātos spēlētājus, priekšsēdētājs un eh, pateicos par to, kā parlaments mūs tik ļoti atbalsta šajos centienos. Paldies Otnu kungam vārdu. Vai, eh, vai referents vēlētos kaut ko vēl piemitināt? Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Vispirms vēlos sirsnīgi pateikties kolēģiem un kolēģiem par atbalstu, arī par interesējantajiem komentāriem, kurus šodien varēju uzklausīt. Varbūt pavisam īsi vēl par dažiem jautājumiem. Pirmkārt, šis spoks, kas ir maz, tā kā radies, jeb šīs bāžas, kas ir radušās kolēģiem, proti, ka varētu uh, tikt kaitēt subsidiaritātes principam. Tas man vedina domāt, ka to varētu īstenot savādāk. Proti, punkti, kurus šeit esmu minējis, nekādā ziņā nevēršās pret šo subsidiaritātes principu. Tekstu vajadzētu saglabāt tā, kā ir, kāds, kādu to mums ļauj uh, līgums. Komisija arī nav pārkāpus šo robežu, un tas ir princips, kādu mēs pārstāvam, un es to pārstāvu pilnībā. Ir bijušas norādes jeb šeit ir iekļauts norādes uz direktīvām, uz regulām, kas ir attiecas uz šiem, uz šo jomu, un svarīgi ir tos iekļaut, bet nekādā gadījumā, nevienā dokumenta punktā uh, mēs nevēršamies pret subsidiertāts principu un ir par uh, regulām un direktīvām, kuras ir jāaktualizē dažādos, dažādās Eiropas institūcijām. Uh, un nu par uh, pakašu ceļojumiem, par tie, tiem jau daudz ir runāts. To vajadzētu vēlreiz no jauna aptvērt arī, ņemot vērā šo vulkānu izvirdumu gadījumu, kādu mēs piedzīvojām. Tas nav nekas jauns. Vēl kāds aspekts attiecībā uz nodokļiem. Institūcijas jau izstrādā pievienotās vērtības nodokļa jautājumu dokumentu, un iespējams, ka arī šajā jomā, turisma jomā, būs jārunā par šo jautājumu. Patreiz esam vērsušies pret šo tabū jautājumu, un institūcijas, un tāpat arī dalība valsts runā par nodokļu politiku. Mēs nevaram tām neko sacīt priekšā un noteikt. Tas ir faktors, kas ir radījis zinām paradoksu, piemēram, runājot arī par kvalitā kvalitāti un drošību te nu, ir situācija, kā patērētāji vai patērētāju viedoklis. Tāpat arī arotbiedrība saka, ka vajadzīgs ir vajadzīgi kāds dokuments, proti, ka būtu kāds dokuments, kas noteiktu viesnīcu ugunsdrošību. Šo elementu jūs noteikti te atradīsiet, bet runiet par brīvprātīgu uh, īstenošanu un šo kritēriju īstenošanu dzīvē, nekur neatradīsiet norādi, ka būtu ieteikts izstrādāt jaunu direktīvu vai regulu, kas visiem noteikti to darīt vienādi un īstenot vienā, vienādi. Tas tā nav domāts, tāpēc uzskatu, ka esmu centies diezgan plašā mērā eh, nekādā ziņā uh, neiejaukties subsidiaritātes principa jomā. Esmu darbojies tajās, tajos apmēros, kādu mums pieļauj līgums. Un vēl pavisam īsi daži citi punkti. Reģionālie, starpreģionālie projekti. Tas ir augšanas faktors reģioniem. Kolēģi jau to vēlreiz atgādināja. Varu pilnībā piekrist, ka tas ir svarīgs faktors un vairāk punkti jau dokumentā ir iekļauti. Ja ir vēl kādi jauni priekšlikumi, tad man nebūtu problēma tos iekļaut un ņemt vērā. Vēl kāds interesants aspekts, kas tika minēts, proti attiecībā uz prioritātēm un specifiskiem datiem, kur varētu prasīt komisiju spērt, jeb noteikt, noteikts datums uh, soļiem, kurus tā ir paredzējis līdz tam un tam datumam. Es mēģināšu to iekļaut, šo aspektu un šo ierosinājumu, jo esmu ļoti atvērts. Zinu gan, cik ierobežoti ir cilvēku resursi, kādi komisijai ir šajā jomā. Mēs zinām, ka ir īpaša nodaļa, turisma nodaļa, kuru pārstāv dažādi ierēģi, Un īpaši attiecībā uz cilvēku resursiem mēs zinām, ka ir, šīs iespējas ir ierobežotas, mums jāņem vērā darbinieku skaits. Tāpēc ir svarīgi noteikt prioritātes. Protams, nevēlamies arī dot nekādus priekšrakstus komisijai, kādi termiņi tai būtu jāievēro 6 vai 12 mēneši. Tam visam ir cieša saistība ar to, ko var komisija paveikt un kādi ir darbinieku resursi un iespējas. Repauts kundze minēja, ka vajadzētu paredzēt, jeb iekļaut regulu. Es, protams, esmu atvērts pret šo jautājumu un proti eh, attiecībā uz ceļotāju aizsardzību. Mēs, protams, esam domājuši par vienotu tekstu, kā to aptvert, harmonizēt, bet es baidos, ka šeit varētu rasties problēmas, jo mēs zinām, ka ir tādas grupas kā vecie ļaudis, tāpat cilvēki ir ierobežotām kustības spējām, ir jāpaplašina uh, šīs iespējas, bet tad mums būs nepieciešama arī resursi. Tas ir jau pierādījies, un īpaši mobilitātes jautājums attiecībā uz vecajiem cilvēkiem. Tas, protams, ir jautājums, un tas ir svarīgs, un arī būtu jāatbalsta šī joma. Digital supply chain šis jautājums jau pastāv dažādas iespējas, kas ir iekļautas mazajos biznesa jomās, un tur runa ir par trim sektoriem - apģērbs, transports un loģistika. Protams, mēs varētu vēl strādāt, turpināt strādāt šajās jomās, paplašināt tos jautājumus, rīcības programmas, Un pēdējais jautājums - pieejamība un satiksme. Esmu arī atvērts šajā ziņā. Domāju, ka tur, kur ziņojumā minēts sai, minēts saiknes starp turismu jomu un satiksmi, tur varētu, protams, veikt kādus uzlabojumus. Mēs, kā transporta komitejas dalībnieki, varētu to padarīt daudz efektīvāku, jo tajā šī, šī joma ir ļoti svarīga, un īpaši domājot par to jomu eh, pieejamību, kas līdz šim ir bijušas slēgtas. Tāpēc es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies vēlreiz! Paldies! Laika grafiks. Termiņš iesiekš, grozījuma iesniegšanai 8. mārts. Grozījumi tiks aprīlī diskutēt, un maijā būs transporta komiteja, tad jūlijā, jūlijā būs balsojums, bet 8. mārts tā tad ir termiņš grozījuma iesniegšanai, tas ir galvenais. Paldies, nākamais ziņojums. Brepols kundze kaut ko vēlas sacīt. Es īstenībā jau uzdevu jautājumu par laika grafiku, jo 8 Mārts ir Strasbūras nedēļas pirmā diena. Es arī esmu ārlietu komitejā un mums būs svarīga sēde ar Eiro vidusjūras delegācijas trešdienas vakarā jau. Uh, aizbrauksim uz Romu, gandrīz neiespējam to izsavienot, vai nevarētu Strasbūras nedēļas beiga vai 14. nedēļas būt izsniegšanas termiņš. Nu, ja visi piekrīt, tad varbūt tiešām ceturtdien 10. marts varētu būt iesnieguma termiņš. Strasbūras sesijas eh, beigu termiņš. Problēma ir ar tulkošanu, tā kā tas vienmēr ir, ja mēs eh, īsāk, eh, garāk termiņu dodam grozīmies ar šai referentkungs, jūs varētu piekrist 10. martam? Jā, nu labi, nu tad desmitais. Desmitais mārts tātad. Nākamais darba kārtības punkts - turisma statistika. Mans ziņojums izmanto šī iespēja komitejai pastāstīt par sarunām ar padomu par šo regulu. Mēs aktualizējam un uzlabojam regulatorisku ietvaru statistiskās informācija, statistikai informācijai par turismu. Mums bija daudz neformālu kontaktu starp mānu un Beļģijas prezidentūru pagājušā gada beigās. Trilogs tika sasaugs 12. janvārī ar mērķi uh, panākt pirmā lasim vienošanos. Man jāpateicās īpaši Fidanzas kungam, Uģijas kungam un Darā kungam, kas piedalījās eh, šajā trialogu sarunās. Rezultāts, manuprāt, ir ļoti apmierināts. 23 no 28 mūsu grozījumiem ir uh, pilnīgi vai daļīgi tekstā iekļauti, tajā skaitā grozījumi, kas eh, komisiju pilnvars sašaurina, padarot tekstu galvenos elements, definīcijas, aptvērumu, pieprasīto informāciju, pārasās likumdošanas procedūrām pakļaujot to. Īpaši mūsu eh, pielikums tika e, ņemts vērā, kas ņem vienlīdz vizītēm vairāk statistisks e, datus. Arī panākt vienotnešanās, ka dalību valstīm būtu veicami pilotu projekti turismu satelītu kontiem, parādot turismu iedarbību uz tautsemniecību un darba nodarbinātību. Komisija ir pieņem parlamentu grozījums datu apkopošanai kas parādītu turismu ietekmi uz vidi. Pārie grozījumi, kas tekstā ir iekļauti, kas attiec uz regulas groz, pielikumu grozījumiem, jauni e, mainīgie kā restorāna izmaksas ir iekļaut, ir arī no jauna definēta e, svizītes vienā dienā, un arī mēs vienojamies pie jauna apsvērumu punktu attiecībā uz sociālo turismu. Uh, Padomis darba grupa apstiprināja sārunu rezultātu savā sanāksmē 3. februārī. Deputāti eh, savos do, eh, sēdes dokumentos atradīs pagaidu tekstu. Tekstā nav skārts vienīgais eh, līdz šim neatrisinātais jautājums, proti statistikas iekļaušana pār turistu uh, naktsmājām uh, um, ierobežotas mobilitātes personām. 3. februārī darba grupa nevarēja vienoties, nespēja vienoties par formulējumu. Es saprotu, ka diskusijas ar padomu šajā jautājumā turpinās, un es saprotu, ka pagājušajā padomas darba grupas sanāksmē 25. februārī tika panākts progress. Oficiāli ziņas nesam saņēmuši no padomas, bet esmu cerīgs, ka padome piekritīs iekļaut informāciju par e, ierobežotās mobilitātes personām, kā to prasīja parlaments. Bet kategoriski to nevar vēl apgalvot, jo joprojām gaidu padomas apstiprinājumu šajā jautājumā. Ja tā izrādītos, tad uzskatu, ka vienošanās būtu vērtējama kā parlamenta panākums Tātad tiklīdz saņemsim šo apstiprinājumu, tad es rekomendēšu tekstu pieņemt ar šo modifikāciju ierobežotas mobilitātes personām, kas at, kā arī attiecībā uz implementējušo aktu mūsu mazo grozījumu. Korepers marta sākumā varētu dot apstiprinājumu, un tad mēs varētu arī martā pieņemt e, šo tekstu marta otrajā plenāra sesijā. Ja nav iebildumu, tāda Trana varētu apstiprināt šo vienošanos, ja jūs piekrītiet, tad, tad mēs varētu vizīties šādu uz priekšu. Kā es acīju, es pateicos ēnu referentiem īpaši par darbu šajā trilogā sanāksmē ar padomu un prezidentūru. Lūk, eh, aktualizējums par to, cik tā esam tikuši ar šo ziņojumu. Man tikai būtu vajadzīgs jūsu apstiprinājums, ka mēs varam šādi eh, turpināt darbu. Finanses kungs. Paldies, eh, priekšsēd. Man maz ko piebilst jūs sacītam, jūs jau visu galveno pareizi izklāstījāt. Prioritātes esam nosprauduši vienoti ar padomi Un, manuprāt, rezultāts ir visnotaļ pieņemams. Kas attiecas uz nebūtiskajām sadaļām, delģētie tiesība akti, parastā likumdošanas procedūrā, tas tiks risināts. Turisma satelīta konta tas tika iekļauts vienas dienas ekskursija definīcija, tas viss eh, ticis iekļauts mūsu darbam pateicoties un proti piemērotākā vietā tekstā, kas attiec uz ierobežotas mobilitātes personām. Šis jautājums vēl ir atklāts, jūs mums stāstījāt par pēdējām saskaņošanas sēdēm eh, darba grupai padomē, es ceru, ka tas apstiprināsies. Uh, jo tā tomēr arī ir viena prioritāte mūsu komitē, kas arī būtu šeit tekstā pienācīgi jāatspūgļot. Tātad šo pozīciju mēs varētu tiešām atspūgļot un ceram, ka virzīsimies šajā virzienā arī tālāk. Tenģies kungs, Telerkungs, es tikai negribu palaist garām iespēju, bez tā, ka es pasacītu, ka mēs esam ļoti laimīgi par to, ka ir šie centieni attiecībā uz cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Arī mēs uzskatījām, ka tas ir ļoti svarīgs punkts. Eh, es priecos, priecos ka tas tagad ir iekļauts. Mēs cīņāmies par to. Komisijas vārdā Dimuntas kungs. Paldies, referent kungs. Pilnīgi var piekrist, ka Trialoga sanāksme bija ļoti apmierinoša visām pusēm, komisijai, padomē arī dzen. Es ar prieku dzirdēju, ka arī no padomas puses tas, tas bija. Piekrīt jums, ka vēl ir viens neatrisināts jautājums, proti personas ar ierobežotu mobilitāti. Mēs centāmies padomē darīt skaidru, ka parlaments nav gatavs par šo jautājumu piekāpties, laikam prezidentūra ir sapratusi, bet uh, 25. nebija eh, padoms darba grupas sanāks, bet prezidentūra ir rakstveidā konsultējusies ar eh, delegācijām līdz 25. februārim, tātad līdz pagājušajai piekdienai viņiem vajadzēja saņemt eh, kompromisu priekšlikuma reakcijas no padomu, no, no dalībvalstīm, kā arī par jautājumu cik ir gu, eh, gults eh, guļamistabās, eh, ierobežots atbildības personam, piemēram, viesnīcās, tajā skaitā cilvēkiem, kas lieto ratiņkrāslas. Mēs gaidām vēl rezultātus par to. Mūsu juridiskais dienas aizmirst pieminēt to, ka kas attiec uz pārējais periodu pēc komitoloģijas procedūras spēkā stāšanās, bet par to jūs gatavojamies vēl eh, rakstveidā informēt. Paldies! Labi, paldies, un redzēsim, ko padomu teiks, un tad es eh, ķeršos klāt pie ieviešanas akti, pasākumiem. Paldies! Okay. Labi! Paldies par to. Nākamais darba kārtības jautājums mums bija Dīta Koha ziņojums Eiropas ceļu satiksmes drošības politika. Dīter, vai vēlētos runāt par savu, uh, ref, savu dokumentu? Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Kas tad būtu turisms bez mobilitātes, bez pārvietošanās iespējām? Tas nebūtu iespējams, un kas būtu mobilitāte bez drošības, drošības garanta, arī tas nav iedomājams, un tas nav arī saprātīgi. Tāpēc ziņojumi, kurus mēs aplūkojam šodien, ir savstarpēji ļoti labi saskaņot un saistīti. Savā ziņojumā gribam runāt par satiksmes drošību, par drošības ceļiem, gribam aprakstīt to, sabalansēt, raksturot, un ne tikai Eiropas Savienībā, bet vēlamies arī dot ierosmes valstu, reģionāliem, vietējiem eh, spēlētājiem un dalībniekiem vēlamies parādīt ceļus un līdzekļus, kā varētu mobilitāti padarīt daudz drošāku kā vienu no pamatiesībām un visiem satiksmes dalībniekiem - gājējiem, riteņbraucējiem, ratīnkrēslu braucējiem, tāpat arī četru un divu, trīs eh, riteņu transporta līdzekļiem. Tāpēc daudz kas nav pilnīgi jauns un manis izgudrots, daudz kas balstās uz uh, rīcības plāniem, uz trešo rīcības plānu. Cits Citi aspekti balstās uz citiem dokumentiem, ziņojumiem no iepriekšējiem termiņiem, kas acīm redzot ir bijuši aizmirsti. Domāju, tas ir liels izaicinājums. Pirmkārt, ņemot vērā šos dalīto kompetenci šajā jomā, ir dažas jomas, par ko ir atbildīga Eiropas Savienība, jomas, par kur atbildība ir dalību valstīm, citām reģionālām un lokālām institūcijām. Uh, bet atsevišķos gadījumos paši satiksmes dalībnieki ir atbildīgi. Jā, viņiem ir tiesības uh, iemantot drošas satiksmes līdzekļus, viņiem ir tiesības gūt komun, uh, dažādas saziņas iespējas, bet viņiem ir pienākums arī līdzdarboties, ko vēlos īpaši uzsvērt. Viņiem ir atbildība par sevi, atbildība par citiem, tad, ja viņi piedalās satiksmē, vienalga vai būtu ar vai bez transporta līdzekļa esmu novērojis, ka dažkārt uh, pilsoņi šo atbildību neuzņemas. Otrs izaicinājums balstās uz faktu, ka tieši pēdējo desmit gadu laikā jau daudz ir sasniegts. Pagājušajā piekdienā televīzijā Vācijā izskanēja ziņas par kādu vērtējumu par to, cik daudz ir gājuši bojā satiksmes negadījumos. Kopš šāda statistikas dati uh, ir e, apkopot, tas ir viszemākais rādītājs, un tomēr šo upuru skaits ir pārāk liels. Ir virkne likumu, noteikumu, vadlīniju, ierosinājumu un dažādu citu dokumentu. Ja tikai visi to zinātu, un ja tikai visi šos dokumentus un normatīvus ievērotu, bet pastāv risks piedaloties satiksmē, un ja mēs šo risku apzinātos, īpaši to, tie cilvēki, kur piedalās šajā satiksmē, un ja viņi nav pietiekami veseli vai pietiekami labā formā, šajā ziņā ir daudz jāpiestrādā. Treškārt, liels izaicinājums ir arī tas, ka mēs redzam mūsu prasībām jāpaliek praktiskām un realizējumām. Tām, protams, ir jāsa, jāsaistās kopā ar kopējo vīziju, mēs varam dažādas normatīvas izstrādāt, uh, gan attiecībā uz tehnisko aprīkojumu, apri, uh, uz attiecībā satiksmes infrastruktūru un citiem aspektiem attiecībā uz uh, šo uh, jomu sasaistību, attiecībā uz pāraudzību un citiem satiksmes ceļu drošības pata, pasākumiem. Es domāju, ka mums būs nepieciešama finanšu resursi gan no privātām personām, no uh, valstiskām institūcijām mums būs nepieciešams attīstīt pētniecības kapacitātes, piemēram, attiecībā uz vīdes aizsardzību. Tas viss būs jāsaist, jāiesaist šajās praksēs. Varbūt mm, mobilitātes brīvības, to mēs nevēlamies ierobežot. Mobilitātei ir jābūt iespējamai Tāpēc vēlamies panākt pakāpenisku pieeju, uzlabojumu ceļu satiksmes drošības jomā, ņemot vērā gan pāraudzību, gan šīs atbildības. Tāpēc sirsnīgs paldies visiem kolēģiem un kolēģiem, īpaši ēnu referentiem, ar kuriem vairāk kārt esmu kopā strādājis, par visiem ierosinājumiem, kas nav zuduši, pat ja viņi dotā brīdī manā ziņojumā nav burts burtā iekļauti. Īpašs paldies arī komitejas sekretariātam, maniem kolēģiem, Grauer kundzei par eh, palīdzību sistematizējot visus priekšlikumus, apstrādājot tos un sagatavojot teksta versiju. Esmu minējis tajās gan pamatojumu, gan ētiskos aspektus, gan īstenošanu praksē. Tāpat svarīgs jautājums ko esmu izstrādājis, izstrādājis ir seši rīcības, sešas rīcības jomas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Pirmkārt, es aicinu komisiju turpināt attīstīt šo ziņojumu un pārvērst to rīcības programmā ceļu satiksmes drošības jonā, jomā līdz 2020. gadam un to darīt pēc iespējas ātrāk. Es ieteiktu līdz šī gada beigām attiecībā uz pamatiesību integrāciju. Uh, attiecībā uz tiesībām, kas saistīts ar drošību, tīrību, ilgspējīgu, arī tas ir komisijas kompetencē. Te ir nepieciešama laba koordinācija komisijas, komisijā. Ceturtkārt, otrkārt, visi nepieciešamie pasākumi, tie ir jāveic gan komisijai, gan citām institūcijām, gan valstīm, ka tiem jābūt savstarpēji koordinētiem, Un, manuprāt, Eiropas komisijai būtu nepieciešams ieviest koordinātora posteni. Treškārt, ierosinu daudzos pasākumus eh, vērst tā, lai tie būtu pietiekami efektīvi. Proti, svarīgs ir mērķis samazināt upuru skaitu, samazināt ievienoto personu skaitu Tāpēc nepieciešama vispārēja integrēta pieeja, balstoties uz definīcijām, kas mums ir izstrādāts, un ir nepieciešami salīdzinoši dati, kurus var iegūt un kas varētu būt pieejami, protams, ievērojot visas datu aizsardzības noteikumus. Viens no mūsu mērķiem ir vērsties tālāk par 2020. gadu mums ir nepieciešama vīzija, kas sniedz tālāk. Proti, viena no vīzijām ir nulle upuru, bet, protams, nedrīkstam zaudēt arī reālo situāciju. Pie pasākumiem, kas ir veicami, varu minēt izglītošanas, apmācības uzlabošanu. Svarīgi ir veicināt cilvēku atbildību. Tas ir jāpanāk, veicot dažādas izglītošanas pasākumus, kampaņas un citas, cita veida aktivitātes. Nākamais nepieciešams ceļu satiksmes noteikumu saskaņošana. ir nepieciešams šādi veicināt ceļu satiksmes drošību visā Eiropas Savienības mērogā. Nākamais aspekts - drošāka infrastruktūra. Ir jāpanāk visi noteikumi ievērošana un to, ka tiek īstenot visi prasītie noteikumi. Ceturtkārt, ne tikai satiksmes jomā ir runa par drošiem, drošiem transporta līdzekļiem, svarīgi ir saglabāt drošību visas automobīļa jū, ražošanas jomā. Īpaši dažādas jaunas dzinēju sistēmas, arī dažādi elektro, au, elektriskie automobīļi un dažas citas eh, detaļas un papildu ierīces, kas varētu nodrošināt šo drosību. Piektkārt, inteliģents transporta līdzekļu izstrādāšana gan attiecībā uz vispār transporta līdzekļiem, gan attiecībā uz uh, dažādiem, dažādām glābšanas institūcijām. Un ik viens, kurš brauc kādu transporta līdzekli vada, noteikti domā, ka viņš ir pietiekami inteliģents un var izvairīties no negadījumiem vai vismaz samazināt negadījumu iespējamību. Bet tur, kur šādu gadījumu mazināšana nav bijis iespējama, ir jābūt eh, nodrošinātai avārijas un pirmās palīdzības dienestu darbības kvalitātei. Un nākamais punkts. Mazāk aizsargāties attieksmes dalībnieki, piemēram, iedzīvotāji, cilvēki ar pārvietošanās grūtībām, gājām gājēji un tam līdzīgi. Šie, šīs grupas ir īpaši jāaizsargā esmu centies ierobežot šos visus aspektus lapuš, noteiktie lapušu skaitā, bet daudz ierosinājumu, kurus iz, uzklausīju un dzirdēju pagājušajā nedēļā, esmu jau iekļāvis kā grozījumus, esmu sagatavojis šos grozījumus, vēlos aicināt jūs iesniegt grozījumus, izteikt savas domas. Dažas jautājumas esam jau pārnājuši ar ēnu referentiem, bet kopīgi vēl varam turpināt strādāt īpaši priekšlikumi, kas attiecas uz brīdinājumu vestēm, uz uh, ziemas riepām, uz elektrodivriteņiem, motocikliem, īpašām informācijas kampaņām un tam līdzīgiem jautājumiem. Jo mēs tiešām daudz ko varam darīt ceļu satiksmes drošības jomā. Paldies vēlreiz jums, un es labprāt uzklausīšu arī jūsu domas. Paldies! Thank you, Mr. Clark. I, I... Paldies, kā kungs. Es uh, ļoti mm, novērtēju to, ko jūs esat izdarījis. Man ļoti atvainojās, ka mums tāpat kā Fidanas kungam bija jums jāliek uh, to padarīt īsāku un uh, konkrētāku, eh, ne jau tādēļ, ka tas bija nekonkrēts, bet tādēļ, ka mums parlamentā tādi ir nepieciešams tā darīt, un jums tas ir brīnišķīgi izdarī, eh, izdevies. Elka Draujīkungs, kā N referents no um, sociāldemokrāta grupas, lūdzu 3-4 minūtes maksimums. Paldies, priekšēdētāja kungs. Es. Uh, runāju savus kolēģis vietā, kur šeit nevarēja būt, um, bet pirmam kārtām vēlētos pateikties referentam par viņu pieeju šim darbam, jo tas ir tik ļoti nozīmīgs eh, ziņojums un tēma, kas skar mūs visus. Un laba politika var novest pie tā, ka uh, mēs izvairamies no tik daudzām nevajadzīgām nāvēm katru gadu. Uh, un tādēļ tas ir tik svarīgi Eiropas līmenī. Tāpēc arī ļoti laba iespēja padomāt par to, ko Eiropas līmenī vajadzētu atrisināt un ko vajag regulēt un ko gluži otrādi nevajag regulēt. Piemēram, attiecībā uz ziemas riepām citā Um, citā vietā mums tas ir, o, dažās Eiropas valstīs tas ir obligāti jāliek. Mal Vācijā un Maltā situācija ir tik ļoti atšķirīga, taču klimatisko. Uh, apstākļu ziņā. Tāpat arī um, ātrumu ierobežojumi, jo viens reģions ir Eiropā apdzīvots reģions, ir blīvi apdzīvots, otrs mazāk, bet, protams, ir vesela virkne, kur būtu nepieciešama Eiropas uh, līmeņa noteikumi, piemēram, par attiecībā uz profesionāliem šoferiem, tāpat arī tie um, um, tādi, tādas lietas kā alkohola atslēgas, jeb alkometri, alko atslēgas, tāpat arī ātruma ierobežojumu uh, atslēgas. Un mēs jau prasījām, uh, lai tas tiktu ievērot smagajām mašīnām, bet es domāju, ka tas ir nepieciešams arī uh, uh vis, visām krāvas mašīnām. Un tā kā mēs runājam par CO2 izmešiem, mēs uzskatījām, ka tā ir ļoti laba ideja, bet diemžēl to, um, neno, par to nenobalsoja plenāra sesijā. Varbūt, ka to vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā. Uh, tādējādi cerēsim, uh, ka varbūt šoreiz tas izies cauri, kā ja mēs gribēsim ierobežot ātrumu uh, pilsētās uh, kopienas, dažā, kopienu dažādiem mērķi. Uh, tajā brīdī, kad mēs runājam par uh, uzraudzības mehānismiem, um, dažādiem citiem uh, ieročiem, kas mums ļauj uh, panākt plašu uh, kopēju efektu, bet mums ir nepieciešama harmonizācija, jo ir nepieciešama kopēja definīcija vairākos aspektos. Mēs um, attiecībā par um, šo te iekšējo koordināciju ko, ar komisiju um, ļoti ļoti uh, bieži uh, vienā ģenerāla direktorātā varētu uh, attiecībā uz koordinatoriem būt ne, nesaprašanās vai uh, to koordinēs viens koordinators no dalību valsts. Uh, bet būtībā es mm, piekrītu, ka ir nepieciešama šāda Eiropas uh, ceļu drošības koordinātora, bet nu, mums vēl par to jāpārdomā. Um, kārtīgāk. Attiecībā uz izglītošanu, jeb apmācību, es domāju, ka arī te mums būtu, varētu būt vietai attiecīgai direktīvai attiecībā uz bērniem, ceļu lietotājiem, it īpaši uz bērniem. Jūs runājāt, piemēram, 14 gadīgu, no kurienes jūs uh, Jūs skatījāties to 14 gadu, vai man liekas, ka mums vajag uh, savu uzmanību veltīt visiem bērniem, nevis tā tikai tiem, kas ir, tur man liekas, tikai 14 bija gadi. Jūs runājat arī par elektro uh, velosipēdiem, elektromobīļiem. Es domāju, ka mums vispār jārunā par inovatīviem transporta līdzekļiem, pieļaujot arī citas inovācijas. Paldies, Vispins kundzei no Alda grupas. Vārdu paldies. Uh, Priekšēdētāji kungs, man arī e, gribētos pirmām kārtām pateikties kolēģim Kohkungam par savu ziņojumu, par to, ka viņš ir tā mūs uzklausījis un uh, sagatavoties šim ziņojumam mūs ņēmis vērā. Mēs uh, arī uh, bēdājamies kopā ar viņu par to, ka nesam varējuši šajā pirmajā dokumentā iekļaut visu, ko vēlējāmies. Bet uh, izteikšu savas bažas, kuras jau esmu izteikusi iepriekš. Tīpaši attiecībā uz to, ka mums būtu nepieciešams sasniegt šo Uh, ambiciozo mērķi samazināt nāves gadījumus uz ceļiem par pusi. Tādēļ mums ir jāņem vērā arī cilvēki, kuri tiek, uh, kuri cieši negadījumos, tātad kuri ir savainoti, un tur uh, cipars dažādās dalībvalstīs ir ārkārtīgi dažāds. Tātad ievainoto skaits ceļu negadījumos, un uh, es gribētu teikt, ka uh, tas, ka mūsu kolēģis ū tik ļoti uzsvēra uh, Uh, mūža izglītību un apmācības iespējas no Eiropā, kuru noveco, uh, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat arī tā apmācība, jeb uh, padarī apziņas veicināšanu jaunos um, eiropiešos bērnijos, sākot no 14 gadu vecuma vai arī, arī agrāk, kā jau iepriekšējais runātājs teica, tas būtu ļoti svarīgi un ir nepieciešams tādā padziļināti strādāt, lai aizsargātu uh, o, ceļu infrastruktūru. Man nav arī daudz laika, tādēļ e, skaidri un gaiši teikšu, ka, manuprāt, e, mums e, vajadzētu dziļāk padomāt par to, ka šajā ziņojumā vajadzētu iek, iekļaut pārobežu sodu uh, Uh, harmonizācijas jautājumu. Ja ir nepieciešama šāda harmonizācija attiecībā uz ceļa zīmēm, tas ir uh, labas ziņas, tad es domāju, ka šobrīd nav nekādas atsaucas attiecībā uz, nu, šī ziņojumā attiecībā uz harmonizāciju mm, pārkāpējiem. Uh, pārkā, attiec, kā mēs izturamies dažādās dalībvalstīs pret pārkāpējiem un ātrumpārsniedzējiem un tā tālāk. Un es domāju, ka tas mm, varētu mums palīdzēt, jo šobrīd ir tik daudzi. Uh, ceļotāji, tātad mobilitāte, paaugstināts mobilitātes apstākļos, ka ir iespējams uh, braukāt no vienas Eiropas valsts uz otru. Un es domāju, ka iepriekšējo ziņojumā šis punkts bija ārkārtīgi labs un ka te ir nepieciešams uh, to vēlreiz uzskaitīt un ka to vajadzētu izskatīt un pie tā strādāt. Un šī ir laba iespēja to darīt. Mums nepieciešams arī strādāt vairāk pie, lai izstrādātu um, tādu vienlīdzīgu, uh, vienotu uh, slieksni alkohola tolerancei, jo mums nav tādas ārkārtīgi lielas atšķirības attiecībā uz alkohola uh, koncentrāciju asinīs vai arī, vai arī narkotikas, ko uh, uh, vielu koncentrācija asinīs, bet uh, ja mēs skatāmies uz statistiku, tad lielākā daļa uh, ceļu negadījumu notiek tieši, ka ir iesaistīts viens vai otrs cilvēks ir um, alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. Un ir tīpaši mums vajag, tāpēc es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams harmonizēt un sam, sta, samazinot uh, šo alkohola vai narkotisko vielu toleranci, ir tīpaši jaunos um, šoferos. Ļoti interesanta ideja, par kuru mums būtu nepieciešams padomāt, ir varbūt Galileo uh, izmantošana, lai vāktu šo informāciju patiesā, uh, patiesi ātri uh, eh, novadot informāciju nepieciešajiem. Attiecībā uz šo te. Mm, šīm sistēmām, kas palīdz vai brīdina par at, par ātrumu ierobežojumiem. Man šķiet, ka tās ir iespējas, um, ka tās ir iespējams pārgrozīt. Tātad, uh, Mm, ka tas nav tik droši, bet varbūt, ka ir nepieciešams uzlikt vairāk zīmju, kas norāda uz jūsu ātrumu tajā brīdī, kad jūs braucat garām šādai zīmē, un ka tas būtu palīdz, e, izpalīdzīgi. Attiecībā uz sodiem un um, alkohola tolerants tie ir man galvenie punkti, par kuriem es gribētu o, likt uzsvērt. Tēlor kungs no zaļajiem. Mēs nāksim klājā ar virkni grozījumu un uh, Eh, piemēram, šie te ārējie. Eh, ārējās izmaksas, kas parādās eh, šajā izvē, izvērtējumā, ir ārkārtīgi svarīgas, un mums būtu nepieciešams vēl izskatīt vairākus jautājumus, kurus jau esmu ar Koka kungu pārunājis ēnu referenci eh, sanāksmēs, un um, es priecājos par viņa sadarbību, bet es domāju, ka mēs īstenībā skatāmies uz šo te eh, ziņojumu no nepareizās puses. Šis ir ziņojums par ceļu drošību, un es tagad apklustu uz mirklīti. Eh, ceļu drošība ir būt drošam uz ceļa. Trī, uh, vairāk kā 30 uh, tūkstoši cilvēku mira ceļo negadījumos, un tagad mēs gribam uh, samazināt uh, cilvē, šo cilvēku daudzumu uz pusi. Tagad es gribētu teikt, vai mēs tiešām vēlamies pieļaut jau ar, ar dokumentā iegrāmato to, uh, ka mēs pieļaujam uh, ka miras puse no iepriekšējos gados uh, uz, ceļ, uz ceļa bojā gājušiem cilvēkiem. Tas ir nepieļaujami, un tas ir pilnīgi nepieļaujami, uh, ka mēs uh, šā, šobrīd tā uh, domājam par tādu iespēju. Es domāju, ka uh, mums būtu ne, vai, daudz skarbāk. Uh, jānāk klajā ar saviem grozījumiem, un tiem jābūt daudz skarbākiem. Un Kolēģi, es vēlreiz gribētu prasīt, vai, vai jūs tiešām esat gatavi, lai 18 tūkstoši cilvēku uh, mirtu nākamajā šī te dokumenta darbošanās periodā? Paldies! Paldies, priekšsēd! Simpatizēju Koha kunga pūliņiem. bet uh, <clears throat> šis ziņojums, nu, nav īpaši atzīstams. E, mēs visi esam par e, satiksmes drošību. Tas ir tāpat kā teikt, ka mēs esam pret grēku. Bet jautājums ir, kā to panākt? Un jautājums ir, vai ir ES līmenī e, šajā ziņā Eh, steidzam, kas darāms. Es uzskatu, un kolēģi ir dzirdējuši man izteikamies par šo jautājumu iepriekš, ka šis jautājums, kas risinās galvenokārt dalībvalstīm, eh, pašvaldībām, ne ES līmenī. Tādēļ daži komentāri no manas puses par dažām jomām, kuras Koha kungs saziņojumā iztirzā. Daži kolēģi jau dažas ir pieminējuši. Viņš runā par mūžilgo izglītību Es jau vairāk nekā 40 gadus esmu autovadītājs un mācos katru dienu. Katru reizi, kad es uh, sēžos pie automašīnas stūres, man nav vajadzīgs kāds, kas man saka, ka man ir jāpārliek uh, autovadītāja eksāmens ik pēc uh, tik vai tik gadiem. Uh, tā teikt šajā ziņā, katrs, kas vada automašīnu, zina, ka uh, satiksmes noteikumi um, laika gaitā mainās, infrastruktūra uh, Eh, pielāgojas un mēs pielāgojamies tā. Mums eh, tas notiek dabiski, kā ceļams nav vajadzīga regula, kas mums to uzliek par pienākumu. Vēl viens eh, Kohunga priekšlikums - alkoloks. Nezinu, vai viņš ierosina, ka tiem ir jātiek ieliktiem iebūvētiem automašīnās pat, kas jau tiek lietots. Bet vai mēs esam domājuši pār izmaksām? Ir labs alkoloks, tas ir auto mašīnas apdrošināšanu. Ja jūs vēlaties saņemt uh, apdrošināšanu savam transporta līdzekļiem, tad uh, vismaz apvienotā karalistē tās ļoti labi šo jautājumu risina. Ir citi veidi, kā risināt to, ne tikai likumdošana, likumdošana, likumdošana. Un ko nozīmē harmonizētas ceļa satiksmes zīmes? Es ceru, ka viņš negrib ierosināt, ka apvienotā karaliste E, te būtu jāpāriet no jūdzemes kilometriem, nu tad e, labi veiks viņam ar šiem centieniem. Kas attiecas uz harmonizēto cēzīmu e, sistēmu, tas ir viens lablā, bet esmu runājis ar pašvaldībām savēršana apgalvā, mums ir milzums ceļu satiksmes zīmju un ir tik daudz, ka tās patiesībā tikai apmulsina autotransporta vadītāji, nevis palīdziem. Uh, Tas drīzāk ir jāskatās. Un tad mēs runājam par jaunu ES koordinātoru iecelšanu. Vēl viens birokrāts, kas darīs ko? Mēs gribam vākt vēl datus. Kā mēs izmantosim šos datus? Vēl vairāk birokrātijas, vēl vairāk laika terēšanas laikā, kad visām uh, dalībvalstu valdībām ir jātaup līdzekļi. Un šeit mēs ierosinām, ka jātērē vairākais līmenī. Vēl viens jautājums, kas man ir. Uh, inteliģentās um, ātruma um, ierobežošanas sistēmas, ko Kohkungs uh, um, min. Ko viņš ar to domā? Ātruma ierobežošanas uh, um, sistēmas es privātā automašīnā nekad kaut ko tādu neatbalstītu. Tas ir individu un dalībvalsts likumdošanas jautājums. Citi kolēģi pieminēja uzraudzību un galēju. Te nu mēs jau par uh, Eh, lielo brāli, Big Brother varam runāt gandrīz, vai es te nevaru piekrist nekādu. Eh, tātad priekšēji te ir palaist arī garām iespēja Grīsbekas kundze, ja drīkstā sacīt, viņai bija taisnība, kad viņa teica, ka mums ir jāraugās uz pārrobežu īstenojumību, jo uh, līdz šim bija runa tikai par uh, sīka pārkāpumu Eh, sīkiem pārkāpumiem, bet es būtu pār eh, pārobežu eh, pārkāpumu izsekojumiem, ja runa par smagiem, nopietniem pārkāpumiem. Pat labāk tas ir pārāk sarežģīti. Tādēļ daudz cilvēku, kas sagādā nopietnas grūtības, nemaksā sodas priekšēji. Šādā ziņojumā mums ir vajadzīgs mazāk regulējums, vairāk apmaiņas ar labāko praksu, un es domāju, var jums piekrist priekšsēdi samaznot Koha kunga ziņojuma eh, apjomu, jo es ierosinātu vairāk eh, punktu svitrušanu. Redborn kungs, paldies, tas man pārlieku nešokēja Raneris kundze. Paldies priekšsēdi, pavisam īsi kolēģi Koch, paldies par ziņojumu. Var iedomāties, ka atlasīt īpaši svarīgo un ne tik svarīgā uh, Eh, bija diezgan grūti, bet eh, vienā jautājumā man jāpiekrīt iepriekšējiem runātājiem. Kas tieši koordinatoram būs jādara? To tu mums cerams pateiks, ja viņš būs efektīvs, nu tad varbūt labi. Bet vispār mums būtu jāskatās uz uh, ceļu satiksmes drošības labāku koordināciju ar ES ceļu satiksmes drošības stratēģiju, kas jau eksistē. Uh, Eh, tad par ceļzīmēm ir norādes uz eh, autostrādu eh, uzbrauktuvēm, nobrauktuvēm, kas var novest mūs tādās nomaļos reģionos, tas arī īsti drošību neveicina. Varbūt tas tāds viens atsevišķi jautājums, bet varbūt tomēr to arī darētu izskatīt. Un tad Eh, tiešām šīs ceļzīmes Eiropā nav harmonizētas, un es domāju, ka šis jautājums varētu tikt risināts gan eh, attiecībā uz drošības jomām arī dažādi standarti Eiropā, arī te varētu piestrādāt uz drošības zonām. Eh, tātad arī šeit kontrols ir jāpastiprina, mūsu koordinators to ir prasījis Gudrāki mēs laikam kļūstam tikai tad, ja mums būs kādreiz bijis jāmaksā sots. Tātad kontrols ir vajadzīgs visā Eiropā arī. Bet šeit ir arī reģionālais līmenis jāiesaista. Tas viss būtu ņemams vērā ziņojumā. Paldies, Bankungs. Paldies, priekšsēd. Arī es gribētu kolēģim Koham pateikties par ziņojumu šeit ir tāds uh, pārnozar, daudznozar tāda pieeja, tas ir ļoti apsveicam. Mums ir jāveic tāds kā špagāts, kā šīs atšķirības dalībvalstīs dažādās juridiskās situācijas arī tuvināt. Esmu mazas valsts pārstāvs, es bieži šķērsoju valstu robežas un bieži konstatēju, ka ne tikai attiecībā uz ceļu zīmēm ir atšķirības, bet arī citās jomās piemēram, kā uh, uh, ceļa uh, remonta darbi tiek uh, norādīti un tam līdzīgi. Cits jautājums ir pār mobilitātes brīvību. Nu, lūk, šis špagāts, tas nav tik vienkārši. Katrai valstī ir savi likumi, savi noteikumi, bet Eh, protams, mm, tā kā tas skar mūs paši, tad mēs izrādam mazāk izpratni. Tāda par zero vision es pilnīgi to atbalstu, bet ja mēs attiecībā uz jauniešiem vai bērniem prasam mīnus 60% un attiecībā uz smagiem negadījumiem mīnus 40%, ja mēs šādiem procentu skaitļiem sākam e, diskutēt, tad tas ir pretrunā ar Vision Zero, Zero vīziju. Īpaši gribētu iesa, iestāties pār mūžilgo izglītību šajā jomā. Katrs jau domā gan, ka viņš ir labs autovadītājs. Neviens negrib atkal un atkal klausīties, kā viņam māca šajā jomā, bet tas ir svarīgi. Un arī profesionāliem autovadītājiem, šoferiem vajag šādu uh, regulāru izglītību iziet, un tas dos ieguldījumu labākajam ceļu satiksmes drošībai. Agrāk vai vēlāk eh, kolēģis Kohīrosnājs eh, ir izveidot ES novērošanas vietu, kā arī ES koordinatoru amatu izveidot. Es domāju, agri vai vēl mēs no tā arī tiešām neizbēgsim. Uh, būs nepieciešama ēs aģentūra satiksmes drošībai, ņemot vērā sociālos apstākļus. Es zinu, ka daži tam nepiekrīt, bet tā es uzskatu. Paldies. Groša kungs, paldies priekšēd. Arī es gribu pateikties kolēģim Koham. No nu, tā īsumā. Es domāju, ka jau ir dažas normas, kuras mums būtu bijis jāizņem un kas veicina drošību, es eh, domāju par atpūtas laikiem, par izglītību, apmācībām, es domāju tātad par uh, autovadītāju tiesībām, tas viss ir saistīts ar drošību, ceļu satiksmes drošību, un šeit ES līmenī jau ir šāds tāds normējums, un tas būtu varbūt vēlreiz jāpanalizē rūpīgāk, lai paskatītos, kā tas ir ticis īstenots, kāds ir ticis kontrolēts un tā tālāk. Otrs. Pār ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli Tas ir dalību valstu uh, tāds jautājums. Mēs varam tūkstošiem sveizīmes izvietot, bet ja tas netiek kontrolēts, tad nekāda rezultāta arī nebūs. Mēs esam daudz par to runājuši. Tā tad ir jābūt biežākām kontrolēm. Un arī sodiem būtu jātiek harmonizētiem. Programma jā, Es domāju, nav nekā sliktāka, kā uh, uh, ja mēs nekādas mērķis nenosakam vai noteikti mērķis kolēģi. Nav runa par to, vai mēs gribam vēl 18 tūkstoši Uh, uh, mirušo ceļu satiksmes no, negadījumos. Uh, ne jau par to ir runa. Ja būs 18 tūkstoši mirušo mazāk, tad uh, tas būs liels sasniegums, par to ir runa neiet runa par šādu vārdu spēlīt, vai mēs samierināmies ar 18 tūkstošu mirušiem. Katrs, kas ir piedzīvojis sajas aktīvas negadījumus, saprot, ka tas ir ļoti sensitīvs jautājums, un te nav uh, ko politizēt, te ir jātiec uz efektīviem risinājumiem visiem kopā. Un pēdējais, pilnīgi piekrītu šajā jautājumā Filipam Braipernam, vienlaik gan neaizmirsīsim. Politiķi nevar uh, uh, profesionālo šoferu autovadītāju atbildību mazināt. Ko es ar to gribu teikt? Paša atbildība ir jāpastiprina. Un te var būt svarīga loma apdrošināšanā, bet arī dalībvalstīm. Nevar būt tā, ja mēs apzināmies šodien, ka uh, ātrums, alkohols, ātri tātad braukšana, alkohols un veselības problēmas ir trīs galvenie aspekti, kas izraisa smagas satiksmes negadījumus, un ja mēs kā valstis vai kā es neko nedarām šajā jomā un vienkārši uh, eh, nogružam atbildību uz citiem, tad tā nevar. Te mēs esam atbildīgi. Ja rītdien viens ar trim pro, uh, promilēm sēžas pie stūrs, tad valsts nav atbildīga, tad politiķi nav atbildīgi, tad šis cilvēks pats ir atbildīgs. Un arī ir jābūt attiecīgiem uh, pasākumiem. Tad šeit ir paša atbildība, individu atbildība tomēr jāņem vērā. Neviens nevar no tās izbēgt. Paldies. Higins kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāj kungs, un es arī vēlētos pateikties citiem, pateikties tāpat kā citi referentam par ļoti labo darbu, par 20. punktu. Tur ir runāts par uh, Eh, par eh, papildus apmācību. Viena no lietām, kas mums ir jādara, ir jā, jāuzlabo tehnoloģiju. Šobrīd mums, ja nav mašīnā um, uzlikt drošības, jos tad viņi uzreiz pīkst. Un es domāju, ka tas, ko mums vajag darīt, ir nepieciešams uzsvērt tehnoloģijas ietekmi. Mēs runājam par tik daudz dažādām lietām. Būtībā mēs šobrīd varam skatīties internetā un eh, te. Uh, mēs ļoti atpaliekam no tā, kas ir uh, patiesībā. Grīsbeks kundze, es pilnībā atzīstu jūsu teikto par pārobežu sodu uzlikšanu, un Filip, tas, ko jūs teicāt par, uh, par um, attiecību, uh, par ierobežojumiem uz nepilngadīgiem, es nāku no tādas mazas, mazas salas. Um, Un tātad īrija, eh, Ziemeļīrijas ceļi tiek izmantoti kā, tāds, eh, kā tādi eh, treniņu ceļi, kurā mācīties ātri braukt. Un, nu, jā, tā tas diemžēl notiek Somijā, Vācijā un īrijā ir, ir redzes pārbaudi. Tik vienīgi trīs Tātad trīs valstis, kur ir nepieciešama šī te redzes pārbauda, kur ir nepieciešama ārsta pārbauda. Es domāju, ka to vajadzētu visās valstīs. Fred, Filips Bredvorn kungs, es jums piekrītu visur, bet tikai ne te. Uh, 93. gadā Māstrīts nolīgums uh, paredz uh, personu uh, brīvu pārvietošanos, arī automašīnu brīvu pārvietošanos. Uh, Un es domāju, ka mums nevar būt 27 dažādi standarti. Mums ir nepieciešama kopēji daži standarti. Ne visi, bet liet, vil, vil, virkne standartu. Un tas, kas notiek it īpaši attiecībā uz eh, soda uzlikšanu, ka tas eh, tam jādarbojās visās valstīs. Mums nepieciešams uh, uzspiest uz gāzes pedāļu attiecībā uz kopējo Eiropas uh, Uh, licenci kopējo, e, kopējām Eiropas tiesībām tādu izstrādi. Paldies, užies kungam vārds. Paldies, priekšēdētē kungs. Pavisam īsts komentārs no manas puses. Arī es vēlos Koha kungam pateikties, apsveikt viņu ar šo ļoti izsmeļošo, lielisko darbu, kuru viņš mums ir sagatavojis. Tikai kāds komentārs. Politisko grupu nostāja uh, jau tiks izstrādāta un ar to jūs varēsiet iepazīties, bet ir dažādi aspekti, kas ir jāņem vērā, kas ir ņemti vērā, piemēram, upuru skaits, dažādi reģioni un citi aspekti. Un tomēr kaut kas ir pazudis šeit. Daudzi gadījumi, jeb negadījumi, bieži notiek tieši nedēļas nogalēs, varbūt būtu jāņem vērā šis aspekts, un proti, lai arī valstu politiskajās jomās tas tiktu ņemts vērā, un īpaši arī tas, ka tieši jaunieši ir bieži vien upuru vidū. Šis ir aspekts, kas te nav īpaši atrunāts. Brakbārna kungs jūs man bedinājāt uz kādām domām, proti uz grozījumu, ko varētu iekļaut Eiropas mērogā, risināt, jeb veicināt šo saskaņošanu, piemēram, braukšanu labajā ceļa pusē vai kreisajā. Nu, mums ir atšķirīgas šīs prakses. Tā būtu viena iespēja, piemēram, apvienotajā karalistē braukt vairāk pa kreisi. Jā, tas ir interesants katrā ziņā aspekts un interesants priekšlikums. Man liekas, ka mums vienmēr vajadzēja darīt to, ka vēļdēr eh, nebraukt ne pa kreisi, ne pa labi, <laughs> bet pa ceļa vidu. Nu tā. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se také chtěla... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlos pateikties par šo interesanto ziņojumu. Tas ir ļoti detalizēts, bet man ir trīs komentāri. Daži runātāji jau minēja par 20. punktu. Tur runa ir par izglītību un apmācību. Jūs minat tādas jomas kā drošības jostas un citi aizsarga aprīkojumu, un šajā ziņā vēlos sacīt lūko. Uh, līdzās šiem pasākumiem būtu arī labi paredzēt labāku braukšanas apmācību. Piemēram, ziemas apstākļos, kad ir apledojums, tad autobraucējiem ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, tad drošas braukšanas apmācība varētu būt tiešām iekļaut šajā vispārējā apmācībā. Otrs komentārs ir saistīts ar to pašu jautājumu. Es uzskatu, ka sabiedrībai nevajadzētu paciest šo attieksmi pret risku un to, šo toleranci vajadzētu mazināt. Ir Eiropas harta, kas attiecas uz ceļu drošību. Arī šajos jautājumos noteikti var vēl papildus izstrādāt kādus aspektus. Un trešā lieta. Ja runa ir par to grupu, iedzīvotāju grupu, kas ir īpaši ievainojami, piemēram, motobraucēji, bērni. Es šeit vēlētos pievienot vēl vienu grupu, proti seniorus, jeb respektīvi vecāko iedzīvotāju paudzi. Arī viņi ir apdraudēti. Paldies! Sí, gracias, presidente. Sí, siento <clears throat> haber llegado. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet, ka bija, esmu ieradusies pārāk vēlu, bet vēlos sirsnīgi pateikties Koha kungam. Viņš ir ļoti smalki uztaustījis jautājumus, kas ir svarīgi, kas ir aizmirsti. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un esam labi sastrādājušies, un pilnībā piekrītu, ka jāiekļauj arī vecākas pers personas, gados vecākā paudze kā riska grupa un nevis tikai kā upuri, bet arī kā autobraucēji, piemēram, kuri arī ir nozīmīga daļa. Jāņem vērā arī dažādi citi aspekti, arī veselības aspekti. Mēs zinām, ka Eiropa noveco, un tāpēc šī sabiedrības daļa ir noteikti, noteikti svarīga. Vēlos norādīt, ka viss, kam ir saistība ar motocikliem, Tā ir vēl viena iedzīvotāja daļa, kur vajadzētu ņemt vērā. Arī šajā grupā ir daudz upuru. Tā, arī starp turistiem ir daudz vai velobraucēju vai motobraucēju. Tāpat ir virkne diskusiju notikušas jau par drošības nozīmus ceļiem un citiem jautājumiem te mums vajadzētu tiešām ņemt vērā, kā jau es minēju, motobraucējus šo grupu. Ātruma ierobežojums es uzskatu, ka valstu noteiktie ātruma ierobežojumi, nu, manuprāt, mums vajadzētu kaut ko paredzēt tiešām Eiropas mērogā, kas attiec uz spēkratiem. un ātruma ierobežošanu tiešām vajadzētu paredzēt kā vienu no būtiskākajiem elementiem, tādam vienotam ierobežojumam. Elektromobilitāte, arī tas ir svarīgs jautājums, jeb šī brīdināšanas sistēmas. Tas ir ļoti apsveicami, bet vajadzētu noteikti pārbaudīt un pārliecināties, uh, Kas notiek ar signāliem, signālu ugunīm? Arī šie jautājumi, kurus vajadzētu harmonizēt, saskaņot, arī eksperts ir norādījis, ka tas ir svarīgs faktors. Attiecībā uz inteliģentām transporta sistēmām jeb instrumentiem arī tur vajadzētu pastiprināt kādus pasākumus, lai veicinātu drošību uz ceļiem. Īpaši eh, drošību pilsētu, uz pilsētu ceļiem arī tas ir svarīgs aspekts. Es un tagad es vēlējos pateikt dažus vārdus. Es vienmēr atceros uh, eh, Užies kungu un Fidanses kungam arī uh, eh, jāizrunājās uh, vēl, bet es priecājos skatīties, Itālijas eh, policistu vienreiz, ka viņš padosies, ka viņš pa, pa, pacēla rokas, nokāpa no sava podesta un uh, Uh, un īstenībā aizgāja un ļāva lietām notikt savu gaitu iet. Un es līdzīgi kaut ko redzēju arī šeit, Briselē. Un mēs daļ, daļai arī darām tieši to pašu. Mēs cenšamies regulēt sliktu vadīt prasmi. Sliktu vadīt prasmi brīdī, kad lielākā daļa šoferu uzskata, ka viņi ir lieliski šoferi. Bet te pašā laikā jāsaka, ka daudzi un tūkstošiem no viņiem ir tiešām slikti uh, šoferi. Uh, Un eh, mēs nevaram piekrist tam, ka jūs, kad 17 eh, gados jūs noliksiet tiesības apvienotajā karalistē un 18 gados pārējā Eiropā, tas ne, ne, nav, nenozīmē to, ka jūs tagad tuvākos 16 gados būsiet, eh, se, tus, turpmākos 16 gadus būsiet labs satiksmes dalībnieks. Nu, nē, gluži tā arī nemaz nav. Mums ir tāds. Uh, tāds scenārijs 17 eh, gadīgais eh, noliek savus eh, tiesības un brauc 50 km stundā, bet viņš var ieskriet aizmugurē nā, nākamajam priekšā braucošajam, tāpēc, ka tas ir viens 75 gadīgs, kurš brauc ar 10 km stundā. Tas ir galvenais, eh, kas mums ir, par ko mums jānodarbojās. Mēs nedrīkstam uh, sev uzlikt par pienākumu tagad pārstrādāt vai, vai, vai apšaubīt vai gluži otrādi kvalificēt kompetences. Tāpat arī uh, mums ir jādomā par, uh, par šiem te jautājumiem mēs tikpat labi varētu lielāko, lielāko daļu 17-gadīgo aprīkot ar uh, rokas granātām vai kā tart. Uh, labi, uh, bet tikpat labi mums jāpārdomā arī par to, kāda veida mašīna un, kāda, un ar kādu ātrumu viņš drīkst braukt. Mums, es gribu teikt, ka mums ir nepareizas prioritātes. Lielākā daļa uh, no cilvēkiem, kas saka, ka ka, ka mums jābeidz uh, jābeidz eh, nodarboties ar eh, ceļu satiksmes regulēšanu un eh, jābeidz regulēt šoferu kompetences. Nē, ko, un vai tiešām, vai tiešām, ko tad mēs atbildēsim mātēm, kuru bērni ir gājuši bojā satiksmes negadījumos, tāpēc ka kāds dzērājs viņiem ir uzbraucis? Uh, Eh, tad, kad mēs neuzliekam eh, sev drošības, jo automašīna īstenībā eh, neapstājās. Viņa varbūt ne, riebīgi pīkst, bet nu, tā ir viena iespēja, kas mūs um, informē, bet ir tādas tehnoloģijas, kas pieļauj to, kā dzēru šoferi um, nesēžās pie stūras un kāpēc mums tās neizmantot arī pārobežu Uh, pārobežu uh, atbildības, augšanu pie atbildības. Es uh, jau ar gara acīm redzu, ka apvienotā karaliste izvēlēsies nepiemērot uh, pieņemamo likumdošanu attiecībā arī uz šo jautājumu, jo viņiem ir tādas iespējas uh, veikt opt-out. Uh, es eh, tā vietā, lai steidzīgi pieņemtu to, um, apvienotajā karalistē ir ārkārtīgi eh, cita situācija, jo tur brauc pa pareizo, viņi mūsuprāt nepareizo, nepareizo pusu, bet tai pašā laikā mums ir jādomā arī par, eh, piemēram, ceļu dizainu vai ceļu veidošanu, jo viņu veidošana taču ir ārkārtīgi svarīga drošības sadaļa. Uh, tāpat arī uh, dro, ceļu kvalitāte. Uh, tajā brīdī, kad mēs runājam eh, tajā brīdī, kad mēs runājam, ka tiek ļauts pa, pa maz, mazajiem ceļiem braukt smagajām automašīnām, radot milzīgas bedres, tādējādi samazinot satiksmes drošību ārkārtīgi par daudz, par, par daudz, daudz procentiem. Un tas ir tas, par ko mums vajadzētu runāt. Jēgers kundze, par ko es varu tagad runāt? Ko es varu teikt pēc jūsu dedzīgajiem vārdiem no komisijas puses? Bet pirmām kārtām es gribēju pateikties Kohu kungam um, par to, ka viņš atbild, um, atbalstīs komisijas ieteikto 2011. un 2012. gadam. Es priecājos, ka šie te pilāri, dalītā atbildība. Uh, ceļu drošība un integrētā pieeja ir, ir pilnībā atspoguļot šajā ziņojumā. Uh, ja mēs runājam par kopējo atbildību, komisija priecājās, ka referents nav tikai licis uzsvaru uz komisiju, bet arī par atbildīgo industriju, tātad satiksmes industriju un dalībvalstīm. Tāpat arī referents saka, ka uh, pilsonis ir uh, ceļu drošības uh, centrā un uh, visu ceļu satiksmes dalībnieku uzvedība uh, nodrošina ceļu drošību. Tāpat arī mums vajadzētu integrēt uh, ceļu drošību citās politikās, jo tas būs mūsu panāksmes atslēga, piemēram, attiecībā uz klimetu, izmaiņām, tehnoloģijas progresu, veselību. Viss šit, šīs te jomas ir cieši saistīts ar ceļu satiksmes drošību. Tāpat arī kopēja pārvaldība un laba pārvaldība ceļu drošībai jāuzsver labākā praksa, un to vajag izkaisīt un izplatīt visā Eiropā. Komentēšu attiecībā uz dažiem ieteikumiem attiecībā attiecībā uz šo ziņojumu. Mēs visi kopā strādājam pie, um, uh, pie redzamības nulle uh, dokumenta sadaļas. Nulle uh, negadījumu un ņemam uh, vērā visas tās uh, re rekomendācijas, ko jūs iesakat. Ņemam arī vērā, ka ir nepieciešami ceļu koordinātori. Visās valstīs līdz 12. gadam pa, pa priekš šādu koordinātoru status un loma būtu jāizsver. Un, ja tā, ar to jūs varēsiet nākt klajā, tad komisija ir gatava arī pie tā strādāt. Arī uh, eh, specifiski specifiskie eh, mērķi attiecībā uz bērnu eh, nāvis gadījumiem ceļu negadījumos samazināt par 60%. Tātad šie specifiskie mērķi, specifiskie mērķi ir ārkārtīgi pretrunīgi, jo tādējādi mēs nonāksim pret pretrunā ar jau uh, nulles negadījumu vīziju. Labāk uz, du, liksim savu uzsvaru uz labāko praksi un labākās plā, prakses. Uh, izplatīšana, tāpat arī kopējās ceļzīmju vienotā sistēma, bet, kā jau jūs runāju, zinat, attiecībā uz ātrumu ierobežojumiem un to harmonizēšanu Eiropā, es domāju, ka būs pārāk grūti panākt harmonizāciju, un, jo arī ceļzīmu harmonizācija šobrīd ir grūts jautājums, un to UNICEF ietvarā uh, šobrīd dara. Uh, Tāpat arī eh, samazināt šo, eh, šis te ambiciozais plāns samazināt eh, nāvju gadījumu, negadījumu, ceļu negadījumos līdz 20 un 20 gadam ir ārkārtīgi ambiciozi, bet mēs to atbalstam un vēlamies strādāt kopā ar jums. Pateicos priekšsēdētē, kungs, pateicos referentam. Dīter, vai tu vēlētos atbildēt kādiem no tiem, kas izteikušies? Vai man ir stunda laika vai mazāk? Jums ir desmit minūtes laika. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem, kas jau minēja dažādas jautājumas, to minēja arī komisija, koordinātora postenis. Es savās, savā runā jau sacīju, ka tam būtu jāatspoguļojas komisijas darbā visiem aspektiem un šim koordinē, šim, šai koordinācijas pozīcijai būtu jābūt svarīgai tieši komisijā, manuprāt, arī valstu plānus un mērķus vajadzētu koordinēt savā starpā, un tāpēc vienai personai būtu jābūt par to atbildīgai. Es domāju, ka šos pienākumus, protams, varētu arī izstrādāt un šādu amatu tiešām arī radīt. Datu harmonizēšana, lai panāktu efektivitāti un saskaņotību, nu, to mēs visi varētu panākt. Kāpēc bērni līdz 14 gadu vecumam. Vecāka gadgājuma bērni, nu, tie jau bieži vien var dabūt ātrāk tiesības, bet šī ir grupa, kas ir īpaši apdraudēta, kas dodas uz skolām, atrodas uz ceļiem, tāpēc, tāpēc to tā īpaši iekļāvu. Mūža izglītība. Tas ir svarīgs aspekts, bet es vēlētos uzdot desmit jautājumus par aktuāliem noteikumiem ceļu satiksmes jomā, un es domāju, 90% uzrunāto personu tikai varētu atbildēt tā, izvēloties gadījumu pēc kādu atbildi. Tas nozīmē, ka viņi nemaz īsti nezin šos uzlabojumus, šos papildinājumus, jo situācija attīstās, noteikumi papildinās. Št pāraudzība, sankcijas, sodi pārobežu līmenī. Tam mēs nevaram iebilst, tur vajadzētu tur, turpināt strādāt. Tie ir jautājumi, kas ir bijuši diezgan sarežģīti arī jau iepriekš. Saskaņošana, proti ceļazīmu saskaņošana un vienot ieviešana, protams, nevar ieviest paskaidrojums pie ceļa zīmēm, lai tos vienmēr saprastu. Mēs nevaram reizēm izprast šo informāciju, kas ir, piemēram, pie dzelzceļa pārējām, tās mēdz būt atšķirīgas, bet būtu nepieciešams šāda saskaņošana. Galileo izmantošana, nu, par to varētu runāt, bet es esmu jau sacījis, ka līdz 20. gadam uzskatu, ka visi mērķi nebūs sasniedzami, vēlos solīt tikai to, kas ir tiešām reāls. Tāpēc mana vīzija sniedz pāri 20. gadam, līdz 20. gadam būtu spērami pirmie soļi, proti samazināt upuru skaitu uz pusi, samazināt arī ievainoto skaitu uz pusi, tāpat arī bērnu upuru skaitu. Tas viss ir savā starpā saistīts. Ja ir kādas pretrunas radušās diskusijās, nu, man tā tiemēl, diemžēl, neliekas. Nulis vīzija, manuprāt, līdz 20. gadam tas tomēr ir sasniedzams. dažādi dokumenti un to saskaņošana, jā, tas, protams, ir labs arguments un ieteikums pretrunas, ko es jau minēju, proti atbildība, katra individa atbildība arī tas ir iekļauts, tos izstrādājis, katrs satiksmes dalībnieks ir atbildīgs, un tas ir tas, ko mums vajadzētu vairāk prasīt, vairāk um, izmantojot kampaņas, informatīvās kampaņas, risināt šo jautājumu, lai šī līdzdalība un šis līdzdalības pienākums būtu daudz apzinīgāks, jo daudziem tā apziņa nav. Cilvēki apzinās savas tiesības, bet savus pienākumus bieži vien aizmirst. Arī šis jautājums par narkotisko un alkohola ietekmi. Tas ir jautājums, kas ir jāregulē, bet svarīgi domāt par cilvēku apziņu. Mēs nevaram nokontrolēt katru vienu, lai kā mēs to darītu un lai cik nopietnas un spēcīgas likumus pieņemtu. Attiecībā uz motobraucējiem un to iekļaušanu, jā, tas ir saprātīgs ierosinājums. Sākumā jūs nebijāt, kad es par to jautājumu jau runāju, tāpēc paldies vienalga par šo papildinājumu, kur es noteikti iekļaušu signāla ierīces un šo ierīču saskaņošana uz uh, ceļiem jau jēdzieni paši atšķirās dažādās valstīs un dažādās valstīs dažādi noteikumi. Es domāju, ka šeit vienotu regula būtu vienot saskaņošanu panākt arī būtu ļoti saprātīgs risinājums. Simpsāna kungs ņemt vērā vairāk arī velobraucējs, jā, tas ir ļoti labi, eh, ceļu remontu darbu apzīmējumu, tas ir ļoti svarīgs ierosinājums, tur vajadzētu kaut ko darīt, jo bieži vien negadījums izraisa arī eh, ceļzīmes, ceļzīmju ignorēšana. Mēs arī zinām, ka dažkārt ceļi ir slīdeni vai lietus gadījumā, piemēram, vai eh, ir ledus. Un dažkārt braucēji neievēro zīmes kas ir norādītas, un tādējādi tie tā, tiek apdraudēta ceļu drošība un ir vairāk nāvis gadījumu. Bet katrā ziņā paldies par jūsu komentāriem vēlreiz. Paldies! Okay. Labi, paldies, Kohkungs! Grozījuma iesniegšanai 14. marts ir termiņš noteikts. Balsojums komitejā būs mājā, plenāra sēdē jūnijā. Grozījuma termiņš vēlreiz 14. marts un balsojums par to tiks ļoti gaidīts. Paldies visiem par piedalīšanos šīs dienas sēdē. Koordinātors sanāksme sāksies pēc piecām minūtēm, ja viss te būs. Paldies!